everybody, and uh, I think we should start this hearing about. Labdien visiem! Es domāju, ka sāksim beidzot mūsu noklausīšanos. Tagad es pāriešu uz zviedru valodu. Ja jūs nesaprotat zviedriski, tad lūdzu izmantojiet savas austiņas. Es ļoti priecājos, kā mēs šodien esam sapulcējušies uz atklāto uzklausīšanu. Es ar lielu nepacietību gaidu ekspertu uzstāšanos klimata jautājumu un klimata izmaiņas. Mums visiem ir ārkārtīgi svarīgas un tās visas, tās mūs visus ietekmēs. Tomēr klimata izmaiņas neietekmēs visus vienādi. Īpaši tās ietekmēs dienvidu puslodes nabadzīgos iedzīvotājus daudz vairāk nekā ziemeļos. Un ir skaidrs, ka sievietes tas skars vairāk nekā vīriešus. Šī iemesla dēļ mums ir šī noklausīšanās, lai apspriestu šo jautājumu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 Un eh, es eh, lūdzu jūs atvainot par to, ka mēs esam aizkavējušies. Un eh, tagad es došu vārdu referentiem un es došu vārdu Nikolai Nilsenai. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es gribētu uh, pateikt, ka es vēlos jums nolasīt um, teikumu, kuru daudz no jums ir dzirdējuši. To izteica Vangarijas vīrs, kad viņa lūdza šķiršanos. Viņš teica, ka viņa ir pārāk stipra, pārāk izglītota, pārāk stūrgalvīga. Vangarīma tāja, kas 17. Eh, gadā bija radījusi uh, zaļās jostas kustību ir panākusi, ka ir iestādīti 47 miljoni koku, radīti 5000 darba vietu, jo viņi cīnījās par sieviešu tiesībām. Viņa cīnījās arī par to, lai sievietes Āfrikā tiktu tiktu ievērotas un lai viņas neuzskatītu tikai par upuriem. Un tas ir ļoti būtiski. Un visbeidzot, es gribu izlasīt vēl vienu frāzi, kas ir bijis kā iemesls, kāpēc žūrija viņai piešķīra Nobela prēmiju 2004. gadā. Un tā bija viņas pieeja e, ilgtermiņa attīstībai. Un apkārtējai videi, un es to gribēju pateikt, pirms mēs uzsākam šo no uh, ieklausīšanos. Es esmu ļoti priecīga, ka šodien ekspertu vidū ir tik dažādi cilvēki, kas mums ļaus no dažādiem aspektiem paskatīties uz klimata izmaiņām un sievietēm. Tas nav pārāk intuitīvs tēmats, ja mēs runājam par par eh, klimata izmaiņām un sievietēm, tad eh, bieži vien var dzirdēt, ka neviens nesaprot, kāds tur ir sakars un kāpēc sievietes kaut kā īpaši jāsceļ. Mēs taču kopā ar vīriešiem dzīvojam uz vienas un tās pašas planētas. Bet ir jāsaprot, ka klimata pārmaiņas neietekmēs visus cilvēkus vienādi. Uh, jo tiem cilvēkiem, kas dzīvo klusā okeāna salās, kas pēc 50 gadiem varbūt izzudīs, vai arī kādā bagātnieku kvartālā ASV vai Eiropā, tad klimata pārmaiņas mēs neskatām vienādi. Ļoti svarīgi ir politiskā stabilitāte, nabadzības līmenis, solidaritāte, uh, noteikti ietekmēs katra individa spēju piemēroties un mainīt savu dzīvesveidu. Kāda loma te ir sievietēm? Vai šis eh, drīzāk nebūtu jāskata drīzāk tādā klimata pārmaiņu un nabadzības kontekstā vai tam līdzīgi? Es atbildēšu nē. Tāpēc, ka nabadzība ir ļoti dažāda pasaulē, bet sievietes visur ir vienādas sievietēm ir īpašas vajadzības attiecībā uz veselību, eh, īpaši uz reproduktīvo veselību. Sievietēm ir arī mazāka pieeja finanšu resursiem un īpašumiem. Viņām piedara mazāk kā viens procents nekustamo īpašumu un 70% eh, no cilvēkiem, kas dzīvo ar mazāk kā vienu dolāru dienā, ir sievietes. Bieži vien viņas netiek ņemtas vērā, pieņemot politiskus lēmumus. Un um, tas ir tāpēc, ka sievietes pasaulē <clears throat> Tikai 17% no visiem pasaules deputātiem ir sievietes un 8% ir ministri. Sievietes ļoti daudz dara neatalgotu darbu, rūpējās par bērniem, par veciem cilvēkiem, pārvalda mājasēmniecību, kas attiecās uz darbu mājās, tad sievietes paveic divas trešdaļas no visiem darbiem, un saņem 10% no visiem pasaules ienākumiem. Un bez tam sievietes bieži vien ir mm, mm, ģimenes varmācības upuri, un sievietes ir 80% no bēgļiem un pārvietotajām personām. Tāpēc mums e, šeit ir jārunā par dzimumu, tad, kad mēs runājam par klimata izmaiņām. Tā ir kundze beidzot ierodās, es domāju, ka mēs pagaidīsim, lai viņa apsēžās, un tad mēs viņai dosim vārdu. Parfait. je vais juste te dire quelques mots puis lui donner la parole. Hein. On est d'accord Ja, jag är glad att vi nu har... Nu, eh, es ļoti priecājos, ka mūsu vidū ir Konija Hedgard Un uh, viņa ir pie mums ieradusies, un tagad es viņai arī došu vārdu. Liels paldies, priekšsēdētāja kungs. Es tikko ierados ar lidmašīnu, un uh, es ļoti priecājos, ka jūs mani uzaicinājāt, un ka es varu šeit runāt par tādiem jautājumiem Es ļoti labi zinu, par ko mēs te runājam. Tā tad klimata pārmaiņas, brīvības, vienlīdzība un nevienlīdzība starp dzimumiem. Tie ir ļoti svarīgi jautājumi. Ir visiem zināms, ka klimata pārmaiņas neietekmē vienādā mērā vīriešus un sievietes attīstības, jaunatīstības valstis samaksās cēnu par klimata pārmaiņām. 70% nabadzīgo pasaules cilvēku iztiek ar mazāk nekā vienu dolāru dienā, un liela daļa no šiem cilvēkiem ir sievietes. Piemēram, Bangladešā tas tā notiek. Uh, Pēc kāda ļoti postoša ciklona es izlasēju, cik upuru bija sieviešu vidū. Bija mm, attiecība vīriešu, upuru vidū attiecība vīriešu un sievietes bija viens pret pieci. Un tradīcija ir tāda, ka sievietes nedrīkst iet ārā no mājas bez vīriešu pavadības, un līdz ar to, tad, kad bija e, šis e, ciklons postošais, tad sievietes palika savās mājās, kas viņām sabruk uz galvas. Un um, ļoti e, traģiski ir arī situācija ar meiteņu iešanu skolā, jo meitenēm bieži vien tiek uzdots darīt citus darbus, un viņām nav laika doties uz skolu. Sievietes un vīrieši uz klimata pārmaiņām nevar reaģēt vienādi. Tāpat arī runājot par migrāciju sievietes biežāk cieš, cieš no varmācības. Sievietēm ir mazāk finanšu resursu, saskaroties ar dažādām dabas katastrofām. Un paliek arvien mazāk iespēju diversificēt jaunu meiteņu dzīvi. Tas ir jāsaprot starptautiskā līmenī. Mēs mm, mums noteikti ir jābalstās uz sieviešu eh, zināšanām. un jāņem vērā dažādas nelielas sieviešu iniciatīvas, un viņām ir jāpalīdz. Mums arī ir jāiemācās plānot labāk. Mums ir jāņem vērā atšķirīgās eh, sieviešu un vīriešu vajadzības sieviešu pieejas zemei un dabas resursiem ir jābūt labākai, lai viņas varētu izmantot savas zināšanas un cīnīties pret dabas katastrofām un tik galā ar uh, klimata pārmaiņām. Mums ir jānodrošina tas, ka sievietes netiek izslēgtas. Bieži vien runājot par klimata izmaiņām, sieviešu loma un, sie un tas, kā tas skars sievietes, netiek pietiekami novērtēts. Mums vajadzētu izdarīt lielākus piedēnus tiem, kas var lemt par šiem jautājumiem un jāuzlabo situācija pēc 2012. gada. Tagad es gribētu pateikt pāris vārdus par ES līmeni. Protams, vienmēr, jebkurā jautājumā visneaizsargātākās grupas ir sievietes un bērni. Un mums noteikti ir jāskatāt Eh, klimata pārmaiņu jautājums reizē ar sieviešu jautājumu. Un es gribētu pieminēt, kā uh, ar šo jautājumu tiek galā Brazīlijā, kur tiek izmantotas dažādas stratēģijas, lai palīdzētu reizē gan sievietēm, gan novērstu klimatu pārmaiņas. Tāpēc tiešām ir labi piemēri, uh, Tomēr es arī domāju, ka tas ir jautājums, kur mēs varam vēl panākt uzlabojumus. Jo mums ir jādomā par klimatu katru reizi, kad mēs runājam par attīstību. Un tas nozīmē, ka stratēģijas pastāv, bet tomēr mums vēl ir pietiekami daudz ko darīt. Un visbeidzot, es gribu pateikt pāris vārdus par sievietēm klimata pārmaiņu politikā. Kankūnā klimata pārmaiņu konferences laikā pirmo reizi tika pieņemta, ja tā varētu nosaukt, tad sieviešu darba kārtību un atzīts šis jautājums. Pārunas pagājušajā uh, gadā arī panāca to, lai parādītos uh, dzīmuma jautājumi šeit. Un visbeidzot, mēs izveidojām trojku, kuru uzņēma mm, Meksikas ārlietu ministre Patricija Spinosa un uh, tur bija pārstāvji arī no Dienvidāfrikas un Dānijas un es priecājos, ka kopā ar Kristiānu Figuerusu kas ir UNFCCC priekšsēdētāji, kas cenšas pie visa tā strādāt. Es ceru, ka tas viss kļūs par tradīciju klimata pārmaiņu konferencē. Un visbeidzot, man ir jāsaka, uh, ka um, atslēga panākumiem ir tajā, kā mēs runājam par klimatu pārmaiņām. Cik tālu man ir zināms, vēl ir paredzētas um, dažādas tikšanās uh, kurās ir paredzēts saicināt dažādas sievietes ministres. Un tas būtu tikai dabiski, ja sievietes tiktos, lai apspriestu, kā iesaistīt sievietes Nu, un tas ir tikai tāds īsts pārsakats par to, kā es to redzu, un es gribu pateikt, ka mums Eiropas Savienībā ir pareizie instrumenti un laba iniciatīva, jo mums ir jādara vēl daudz vairāk. Eh, eh, paldies, turpina priekšstādātājs. Liels paldies par šiem ievadvārdiem no jūsu puses. Mēs esam jums pateicīgi, ka veltījāt laiku un nācāt uzstāties mūsu vidū. Katrā ziņā jūs ļoti labi attainojāt to, kas notiek klimatu pārmaiņu jomā saistībā ar dzimumu dimensiju. Protams, ka mēs šim jautājumam pievērsīsimies. Tagad aicinu divus ekspertus, kas uh, uzstāsies 15 minūtes katrs. Vispirms Irēna Dankelmane. Viņa ir no Nīmegenas universitātes, sieviešu vidus un attīstības organizācijas. Dodu vārdu Irēnai Dankelmanē. Tit, vaša gūt. 15 minūtes. Thank you very much. Liels paldies un e, es priecājos, ka šeit ir tik daudz cilvēku, jo tas nozīmē, ka šis jautājums ir e, jums tūs. Es esmu ekoloģi pēc e, izglītības, es strādāju universitātē tehniskajā nodaļā, bet es esmu ceļojusi ļoti daudz. Es redzu, cik svarīgi ir sociālā dimensija. Paturot to prātā, Es esmu strādājusi ar sieviešu un vīriešu grupām visā pasaulē un redzēju, cik svarīgs ir dzimuma jautājums. Mana, manas uzstāšanās mērķis ir e, pievērst vairāk uzmanību cilvē, cilvēciskajam faktoram. Man aicināja runāt dzim, dzimtajā valodā, tas ir nīderlandiešu valodā. Uh, bet es ceru, ka jūs spēsiet uh, sajust arī manu kaislību, jeb dedzību šajā jautājumā. Man nav PowerPoint eh, prezentācijas, bet tikai dažas fotogrāfijas. Klimaatverandering wordt vaak gezien als een technisch en politiek vraagstuk. Klimata pārmaiņas tās bieži vien tiek uzskatīts par politiskas vai tehnisks dabas jautājumu. Iespējams, ka mēs aizmirstam šajā aspektā tieši klimatisko pārmaiņu cilvēcisko seju, kā tas ietekmē cilvēku sabiedrību. Tieši cilvēku sabiedrība lielā mērā ietekmē klimata izmaiņas. Klimata pārmaiņas atainojas vietējā līmenī. Šīs izmaiņas arī ir saistīts ar sociālo nevienlīdzību. Atitara Bandas kundze no Ganas ir 45 gadu veca, un viņa mūs pietuvojās, viņa mūs tuvojās. E, viņa pastāstīja, ka viņai ir septiņi bērni, viņas e, māju nopostīja plūdi un arī visus sēdī, stādījums, sējums e, nopostīja plūdi. Tagad viņas ģimenei drauda bau, bats. Uh, tāda situācija apdraud daudzas meitenes, sievietes, jo viņām jau sākotnēji savu dzimumu dēļ vien ir daudz eh, mazāk drošība nekā vīriešiem. Turklāt mainās klimats, bioloģiskā daudzveidība, daba, vīde, visas šīs pārmaiņas vēl vairāk pastiprina plaisu starp vīriešiem un sievietēm. sieviete nevienmēr ir iespēja spēlēt nozīmīgu lomu ceļā uz līdzvērtīgu, līdztiesīgu sabiedrību un ilgspējīgu attīstību. Sievietēm bieži vien ir jāspēj izdzīvot neparedzamos ekstrēmos apstākļos - sausums, plūdi, um, pieaugušais pasaules okeāna līmenis. Un e, ir arī problēmas ar dzeramā ūdens kvalitāti un laistāmā e, lauksaimniecībā izmantojamā ūdens kvalitāti. Mēs varam runāt te par diviem miljārdiem personu, kas ir atkarīgas no citām biomasām un citām, e, citiem apkurs avotiem. Drošība. Liela daļa pasaules iedzīvotāji to nevar baudīt. Pastāv arī problēmas ar, um, ar zemes pamatresursiem, ar, piemēram, ūdeni, un tas arī ietekmē veselību tieši klimata katastrofu dēļ, gan tiešā, gan arī netiešā veidā. Arvien vairāk cilvēku saskars ar, ar vien grūtākiem dzīves apstākļiem, viņiem trūkst pārtikas, piemēram. Pieaug arī saslimšanas skaits, piemēram, ar eh, malāriju vai ar CC eh, miega slimību. Kenijas medicīnas institūts norādīja, ka 2010. gadā eh, temperatūras pieaugums Nairobi pilsētā ir ievērojami palielinājis uh, odu populāciju, kas izraisa šīs slimības. Un tika secināts, ka parasti tieši nabadzīgās kopienas ir koncentrējušās e, reģionos, kuras apdraud dabas katastrofu risks, un šīs kopienas ir atkarīgas no ierobežotiem resursiem, un tieši šie resursi visvairāk uh, mazinās klimata izmaiņu dēļ, piemēram, dzeramais ūdens, un šīm kopienām būtu jāpielāgojas klimata izmaiņām. Bet tur ir liels grūtības, jo bieži vien šīs kopienas nevar izmantot, viņam nav pieejas izglītības iestādēm un vispār informācija. Tie cilvēki, kas dzīvo nabadzībā, sabiedrības nomalē, vecāki cilvēki, bērni, uh, sievietes, jo īpaši no klimata izmaiņām cieši tieši šīs neaizsargātās sabiedrības grupas. Pastāv arī nevienlīdzība mūsu sabiedrībā saistībā ar plājas starp sievietēm un vīriešiem. Tā tās ir sociālās nevienlīdzības izpausmes. Mēs zinām, ka kā ar vien vairāk jauniešiem ir piekļuvis sabie... izglītībai, piemēram, Nīderlandē, bet arī citās ES dalībvalstīs. Mm. Mēs ar vienu esam secinājuši, ka pastāv iespēju atšķirības starp sievietēm vīriešiem. Tā tad attiecībā pret dzimumu klimata izmaiņas nav neitrāls. Te jūs redzat vienu attēlu no uh, Vietnamas, jūs redzat, ka visvairāk klimata izmaiņas skar tieši sievietes. Viņām ir grūti uh, iegūt ūdeni vai citus resursus. Ja šo resursu nav uh, viņa māvietumā, tad sievietēm jādodas uh, tālāk un šie resursi jāiegūst. Un bieži vien eh, pārtiku vispirms eh, dod citiem ģimenes locekļiem, un tikai tad jau tā novainātā sieviete var apēst to, kas palicis pāri. Tad vēl viņas cieš arī no ķīmiskiem piesārņojumiem, tādām vielām. Eh, piemēram, valstīs, nabadzīgās valstīs tiek izmantot slikts kvalitātes degvielas varianti, un sievietes jo īpaši tiek pakļautas riskam, uh, viņu grūtniecības laikā un arī īsi pēc zemdībām. Ekosfēra un sociālā dzīve e, ar vien ciešāk ir saistīts ar klimatu pārmaiņām. Piemēram, lauksaimniecības produkti ietekmēs no klimata izmaiņām un biomasas kļūst ar vien mazāk, piemēram, uh, sausuma, karstuma viņa ietekmē. London School of Economics eh, pētījumi šai gadījumā bieži vien tiek citēts. Tur ir secināts, ka klimata katastrofu apstākļos sievietēm ir daudz mazāk iespēja izdzīvot nekā vīriešiem. Un būtībā šīs dzimuma nevienlīdzības pamatā ir tas fakts, ka ar vien šī plaisa palielinās. Gadās arī vīriešu upuri, taču visvairāk ir tieši upuri sieviešu populācijā. Te jūs redzat 2004. gada eh, tsunami gāja bojā, sež, upuri bija 60 līdz 70% tieši sievietes, tas attiec uz Indonēziju, Bangladešu citām valstīm. Un, piemēram, Katrīna svēta 2005. gadā, kas skāra Mississippi un Luizēnu. Un tur tika secēts, ka tieši sievietes, afrikāņu izcelsmes sievietes, mm, kas nākušas no viena vecāka ģimenes, mm, bija visvairāk skārtas šādā situācijā. Tad vēl pastāv arī starp nozaru pieeja. Tika secināts, ka te jāskatās ne tikai uz zimumu, bet arī uz eh, sociālā slāņa piedarību, uz, eh, piemēram, vecumu. Arī šai ziņā ir eh, mazāk aizsargātas grupas. Sievietes bieži vien nav tikai upuri. Vairums no tām situācijām, kuras jums uzskaitīju savā analīzē, uzrādīja arī to faktu, ka sievietes bieži vien ir aktīvistes, viņas iesaistās cīņā pret klimatu pārmaiņām. Un viņas bieži vien ir iesaist par rekonstrukciju. Te ir Sajana Magivdum, šī sieviete ir no ciemata Bangladešā, un viņa sacīja, mēs neesam dzimuši, lai ciestu, lai kļūst par upuriem, mēs esam dzimuši, lai cīnītos. Uh, Kaut arī viņa nevarēja mm, iegūt akadēmisku izglītību, viņa tomēr bija pietiekoši aktīva un tikta, tika ievēlēta uh, par galveno tajā organizācijā ciematā, kas ir atbildīga par um, ārkārtas situāciju risināšanu. Šīs sievietes vadībā tika izveidots Dāmas un sievietes šodien ir labi sagatavojušās gadījumam, kad būs vēl kāda dabas katastrofa. Mēs jau runājām par klimata bēgļiem. Ir zināms, ka pastāv saikne starp migrācijas plūsmu un klimata pārmaiņa. Uh, Nīderlandē uh, gada sākumā žurnāls paziņoja, ka 2020. gadā būs apmēram 50 miljoni klimata bēgļu. Un bija arī cits raksts no ASV, kur tika secināts, ka tad, ja cilvēkiem būs jādzīvo grūtos klimatiskos apstākļos, tad viņi labāk kļūs par bēgļiem, un šie bēgļi visbiežāk būs tieši sievietes. Iespējams, ka te ir zinām pārpratumi, jā, pastāv smagi apstākļi, vētras, cikloni, tsunami, un tie būtībā pievērš preses uzmanību, taču tie ir tādi lieli, visaptveroši fenomeni. Taču pastāv arī citas parādības, kas izraisa milzīgas grūtības sievietēm, bet kas tomēr negūst plašsaziņas līdzekļu uzmanību. No tām cieši tieši sievietes. Te ir secināms, ka daudz sieviešu pēc dabas katastrofēm mobilizējas, izveido sociālos tīklus, uh, bet vīriešiem drīzāk ir e, tendence pamest e, šo geogrāfisko reģionu un doties meklēt e, jaunu dzīvi citur. Tātad sievietes de facto kļūst par ģimenes galvu. Un tas nozīmē, ka šīs sievietes uzņems papildu, uzņem papildu slogu. Un ka šīs sievietes par spīti visam nolēmja emigrē, tad eh, tās tiek pakļauts vēl vienam riskam. Plan International pētījums secināja, ka ar vien jaunāk jaunu meiteņu Etiopijā un Bangladešā tāda apsvēruma dēļ, kas saistīta ar plūdiem un dabas katastrofām, ir spiedušas, ir bijušas spiestas pārāk apprecēties vai kļūt par prostitūtēm. Ir vēl viens aspekts, nu es sīkāk par to nestāstīšu, bet šis aspekts ir saistīts ar cilvēku ieguldījumu cīņā pret klimata izmaiņa. Pastāv tīkls Human Europe Common Future, un tieši šis tīkls nodarbojas ar šo problemātiku. Es mēģināju jums parādīt klimata pārmaiņas sociālās dimensijas, kāda ir fakti saistībā, faktori saistībā ar dzimumu, kādas ir atšķirības, un es gribēju arī norādīt, ka te ir uh, būtiski pievērst uzmanību. Ekspertiem un politiķiem ir svarīgi atzīt, ka klimata pārmaiņas nav saistīts tikai ar politiskiem, tehniskiem aspektiem. Gluži otrā, te galvenokārt ir runa par sociālās dabas jautājumiem. Un es uzskatu, ka pētījumos, politikās, projektos, programmās arī atainojas, ka tieši viss neaizsargātākās grupas ir tās, kas visvairāk cieši, un tām būtu jāpievērš vislielākā uzmanība. Un mums būtu jāmēģina tās vislabāk aizsargāt. Protams, pastāv sieviešu tuvumā vīrieši, ir bērni, ir nabagi, ir nu, jāņem vērā plānošanas un politikas īstenošanas kārtība. Visas šīs puses varētu būt iesaistītās puses politikas plānošanas kontekstā. Te jūs redzat jaunu meiteni no Itālijas, un tieši viņi arī mums labāk ļauj saprast eh, klimatu pārmaiņu nelābuko ietekmi. Paldies! Nu, uzdrasi, viņi arī skrēja, bet tulce, ok, bet kas viņam ir šodien? Liels paldies, turpina priekšsēdētājs. <laughs> Nu, mums ir zināms eh, tehnisks kļūmes, bet katrā ziņā paldies par šo uzstāšanos. Irēna Dankelman, jūs pieminējāt nemazums interesantu aspektu, tie bija arī svarīgi. Sievietes nav tikai upuri, bet tās ir arī daļa no problēmas risinājuma. Tam es te varu tikai piekrist. Līdz ar to pāriesim pie nākošā runātāja vārds Jonai Borsai. Viņa ir eksperta dzimuma līdztiesības jautājumos Eiropas dzimuma līdztiesības institūtā. Dodu vārdu jums, lūdzu. Thank you very much. Lielas paldies. Paldies, ka uzaicinājāt mūsu. No tehniskā viedokļa raugoties šī pirmā reize, kad Eiropas uh, dzimuma līdztiecības institūts uh, nāk klajā ar, uh, grib pastāstīt par savu darbu šajā komitejā. Man ir prieks to darīt. Manas prezentācijas nosaukums, es centīšos runāt īsi, vairākus punktus apskatīšu, bet daudz kas no tā, ko teikšu, bija jau apskatīts. Es gribu runāt par uh, uh, fokusu Eiropā 2012. gadā. Dānijas prezidentūras sākumā, nākamā gada sākumā, tātad būs uh, ko, ļoti liela nozīme tiks piešķirta klimata pārmaiņām un dzimu līdztiesībām. Uh, un mūsu institūts saņēma mandātu sagatavot prezidentūrai ziņojumu par, mm, par mm, Pekīnas platformu. Un tātad mēs sagatavojām pētījumu šajā jomā galvenos punktus, ko izklāstīšu balstītu šo pētījumu. E, pētījums vēl tiek veikts. Uh, oktobra beigās, novembra sākumā mēs e, paveiksim administratīvos procesus un cerams, e, ka nākamā gada februārī pētījums tiks nodots publiskam vērtējumam. Viens no šī ziņojuma mērķiem, kā es teicu, bija kontrolēt, novērtēt mm, runāt par sievietēm un klimata pārmaiņām, bet eh, saistībā ar eh, dalību valstīm un Eiropas Savienību. Eh, pašlaik mēs dzirdām, ka ir daudz problēmu, kas ir saistītas ar klimata pārmaiņu globālo perspektīvu, bet mēs cenšamies koncentrēties uz problēmām, kas E, ar kurām sastopas Eiropas Savienības dalība valstis, un mēs skatāmies, kā klimata pārmaiņas ir saistāmas ar dzimumu līdztiesības jautājumiem. Galvenās tēmas, par kurām es runāšu, nu, kurus sniegšu piemērus, būs par to, kā klimata pārmaiņas no, eh, ir skatāms no dzimuma līdztiesības perspektīvas un kā, kā vīrieši un sievietes veicina e, siltumnīca efekta gāzes. E, Mēs necešamies balsu, bal, vainot vienu vai otru, bet gribam uzsvērt šos jautājumus, norādot, eh, ka tas ir svarīgi tad, kad tiek veidotas politikas un tiek izskatīti risinājumi. Un mēs centāmies eh, pamanīt šīs te dažādās iespējas, un vīrieši un sievietes reaģē atšķirīgi, jo, protams, tas ir atkarīgs no sociālā statusa, e, tas, kā cilvēki reaģē uz cil klimata pārmaiņām, kāda ir attieksme, kādas e, klimata pārmaiņu politikas, e, kā vīrieši un sievietes to tās uztver, un kā vīrieši un sievietes tiek atšķirīgi ietekmēti ar šiem te pasākumiem un politikām. Viens svarīgs jautājums, kas parādās pētījumā un mūsu sadarbībā, ir tas, ka mm, dzimums eh, šajos te klimata pārmaiņu pētījumos neparādas tur kā atcer, acīm redzams jautājums, bet eh, dzimuma līdztiesības jautājumos uh, klimata pārmaiņu jautājums skatot arī, arī nav viens no galvenajiem jautājumiem. Arī pētījumu izstrāde šajā jomā pagaidām nav attīstītas salīdzinot ar citām jomām, jo pētījumi ir maz. Un grūti apvienot šo perspe perspektīvu ar finansu resursiem, kas iekļūt, ie, piedāvāti pētījumam. Mm. Ar šo pētījumu mēs cenšamies norādīt, ka dzimuma līdztiesību jautājumu klimata pārmaiņu kontekstā būtu jāskata, bet arī pēt runājot par dzimumu līdztiesību saistībā ar klimatu pārmaiņām, ne tikai kā tehniski jautājumi, bet arī kā sociālas atbildības, cilvēku atbildības jautājums vai ekonomiskās atbilst, atbildības jautājums. Es gribu pieminēt ļoti īsi šo te, jo iepriekšējā runātāja to jau pieminēja tā kā vīriešiem un sievietēm dažādas, jeb atšķirīgas lomas sabiedrībā, tad piekļuve e, atšķiras arī, arī kapacitātei, sociālais status atšķiras, arī tas, kā viņi reaģē uz draudiem, kas, nāk, kas var rasties no klimata pārmaiņām. Eiropā pētījums tika veikts arktiskajā reģionā, kur pierādījās, ka klimata pārmaiņas ietekmēs vīriešu un sievietes atšķirīgi. Cilvēki, kas tur dzīvo, piemēram, sievietes, sievietēm ir daudz vieglāk pielāgoties pārmaiņām un atrast jaunu dzīves eh, veidu, bet vīriešiem ir lielākas problēmas. Es atkal negribu vainot vienu vai otru, es tikai gribu parādīt, ka atšķirības ir un tās ir jāņem vērā. Piemēram, karstuma viļņi, kas bija Eiropā vai, vai arī plūdi, kā tie ietekmē vīriešu un sievietes, atkal izrādās kā atšķirīgi. Res, resursi, status cilvēkiem, kad mm, tai brīdī, kad šī nelēma notika, tas viss nosaka reakciju. Attiecībā uz siltumnīca efektu gāzēm daudz pētījumi, iespējams, jūs jau zināt, to pierāda, ka sociālais status un ekonomiskā vara, varas dēļ cilvē, vīrieši izmanto vairāk, teiksim, dārgāku transportu, bet sievietes mm, mm, lētāk, jo viņas turas tuvāk pie mājām, viņas vairāk rūpējas par ģimeni, ja viņas izvēlas darba vietas, kur nav tik tālu jābrauc. Uh, Un sieviešu šī ekoloģiskā pēda ir daudz mazāk nekā vīriešiem. Bet, ja sievietes saņem ekonomiski un sociāli līdzvārtīgu statusu, tad e, šīs te ekoloģiskā pēda jau kļūst salīdzināma ar vīriešiem. Secinājums ir tāds, ka mm, ne jau tik daudz dzimums ietekmē šo situāciju, bet drīzāk status un ekonomiskā darbība un vāra un resursi, kā arī tas, ka, ka ir at, atšķirīga attieksme pret jautājumiem. Kā pielāgoties klimata pārmaiņām, atkal dažādi piemēri te tika piesaukti, dzimumu līdztiesības jautājumi, kā tie tiek risināti mūsu sabiedrībā meitenēm un zēniem, nevienmēr ir vienlīdzīgi piekļuvi izglītībai, un tāpēc reizēm mēs nevaram strādāt tāpat profesijā, tajā pat mm, ar tādu pašu cieņu, tādu pašu algu. Uh, Un tas atstāja ietekmi ikdienas dzīvē. E, piemēram, ja jāizvēlas ļoti zaļš enerģijas piedā, piegādātājs, jo jums nav informācijas vai jūs, vai jums ir grūti orientēties šajā informācijā, sievietes nav, faktiski nezin, kā pieņēma tādus lēmumus Viņas neprot izmantot šo zaļos enerģijas piegādātājus. Vai arī, ja runājam par automašīnām, transporta izmantošanu tā tālāk. Uztver m, mm, pret klimata pārmaiņu pielāgošanos. Tas ir kaut kas jauns salīdzinot ar diskusiju līdz šim, kas izskanējusi. Mēs visi zinām, ka ES līmenī ir eiro barometra aptaujas, kuras tiek veiktas ik pa laikam. Arī klimatu pārmaiņu jomā bija vairākas aptaujas, kurās uzdeva jautājumus par attieksmi un uztveri. Un tad tika skatīts, vai ir kādas atšķirības starp vīriešiem un sievietēm un to, kā viņi uztver risinājumu klimata pārmaiņām un cik svarīga šī tēma ir. Līdz ar šīm bar eiro barometra aptaujām vēl bija dažās dalībvalstīs veiktas atsevišķas aptaujas, eh, skatoties tieši šīs te atš eh, atšķirības. Un izrādās, ka tas, kā sievietes uztver klimata pārmaiņas, viņas uzskata, ka ka tie ir lielāki draudi nekā tā domā vīrieši. Un runa bija par to, kādas pasākums viņas atbalsta. Un, teiksim, reizēm bija protesti pret atomenerģijas izmantošanu, jo, piemēram, tur ir, varētu pastāvēt potenciāli veselības problēmas un sociālie jautājumi, teiksim, rūpes par ģimeni, par bērniem. Tās ir problēmas, kas ir tuvākas ikdienas dzīvē nekā tehnoloģiskie risinājumi. Un tagad mēs atgriežamies atkal pie izglītības, socializācijas, par to, kā notiek izglītošana un apmācība. Vēl viena joma, kuru mēs skatāmies, ir pasākumi, kurus uzsāk valdības, lai rīkotos pret klimata pārmaiņām. Mēs centāmies mm, to pētīt, varbūt var apšaubīt datus vai varbūt runāt par mūsu piemēriem, bet mēs cenšamies redzēt, kā dažādas politikas mm, pret klimata pārmaiņām tiek uztvertas no vīriešu un sieviešu puses. dažas politikas, jo tās ir tuvākas eh, sievietēm un kuras sievietes uzskata par svarīgām, var tiešāk ietekmēt uh, viņas nekā vīriešus. Arī, teiksim, nodokļi enerģijai, patēriņam, saskaņā ar fiskālajiem regulējumiem, tas vairāk interesē sievietes. es gribēju norādīt, kāpēc mums vajadzētu runāt par dzimumu līdztiesības jautājumiem līdzās klimata pārmaiņām. Vispirms mēs secinājām, ka vīriešiem un sievietēm ir atšķirīgas lomas, nepieciešamības, attieksmes, perspektīvas, bet arī uh, E, ne visi vīrieši un visas sievietes nav vienādas, un viņi atšķiras gan reģionos, gan dalību valstīs. Un tas viss ir jāņem vērā, ja mēs strādājam pie klimata pārmaiņu procesiem. Tātad, kāpēc jādomā par dzimumu tiesību jautājumiem? Jebkurā jomā, jo tas ir taisnīguma un vienlīdzības jautājums Mē, ja cilvēki piedalās e, lēmumu pieņemšanās jomās, kas ietekmē mūs visus, tad jāpār, jābūt pārstāvētām dažādām grupām, dažādiem viedokļiem. Un otrkārt, patiešām tas ir efektivitātes un liederības jautājums, e, tiek izšķiesti resursi, ja mēs neņemam vērā citu viedokļus un citus veidus, kā uztvert vai risināt problēmas. Un atkal tā pati perspektīva, kā runā, tāpat kā runājot par klimatu pārmaiņam, jāzina, kurš izlem, kā izlem, kāds, kāda ir piekļuva kādiem resursiem. Uh, un kāda šis darbs tiek virzīts uz priekšu, kā arī dažādie viedokļi par klimatu pārmaiņām, kādas ir ietekmes, kā var veidot politikas un risinājumi, kuros jāņem vērā dzimumu līdztiesības jautājumi. Es gribu atgriezties pie sākuma, klimata pārmaiņas un dzimumu tiesi, līdztiesību jautājumi ir jāatzīst eh, kā svarīgi, bet eh, dzimumu līdztiesība jāiekļauj arī klimata pārmaiņu politikā un pēt, pētījumos. Paldies! Liels paldies! Eh, turpin priekšstādātājs par šo priekšlasījumu. Paldies, Borzas kundze. Dzimuma līdztiesības institūts ir ļoti svarīgs. Tas ir svarīgs mūsu parlamentam, pat iespējams arī visu statistisko, statistisko problēmu pētniecības kontekstā. Mums ir šāda iespēja saprast situāciju un pieņemt atbilstošus lēmumus. Tagad eh, došu iespēju izteikties ēnu referentē, taču pirms tam gribu dot vārdu Kilnīts kundze. Viņa eh, sniegs komentāru. Jā, es gribētu uzdot jautājumu komisārs kundze. Es gribētu zināt, vai viņi uzskata, ka situācija varētu mainīties. Uh, tas fakts, ka vārds dzīmums vai sieviete nekur nav atrodams uh, Eiropas Savienības tekstos, piemēram, 2050. gadam vai stratēģija 2020. Šis vārds sieviete vai dzīmums šai tekstā, kas saistīts ar klimatu izmaiņām, vispār neparādās. Es domāju, ka to vajadzētu mainīt. Un otrkārt, vai komisija varētu ņemt vērā uh, dzīmuma aspektu, ievācot eh, datus, sadalot tos pa dzimumam un arī padomājot, kā var sievietes piesaistīt zināmiem sektoriem. Ir viena tāda iniciatīva, kas apkopojusi sapulcina uh, Mm, liek sadarboties eh, eh, valdībām, kas gribas, kas vēlas, lai sievietes vairāk iesaistītos cīņā pret klimatu. Paldies, turpina priekšsādātājs. Vai jūs eh, gribat atbildēt, komisārs kundze? Jā, lūdzu. Jā, paldies. Vispirms. Tas fakts, ka dzīmums nav minēts 2050. gadā atskaites dokumentā Es nevarētu sacīt, ka nākošais tas noteikti notiks. Viens no izaicinājumiem, kas stājas mums priekšā, kad mēs strādājam pie ceļa kārtas, ir tas fakts, ka tur ir jāiesaista daudzas lietas, un mēs līdz ar to riskiem zaudēt koncentrēšanos. Uh, uz konkrētu lietu. Un te galvenais bija runa par enerģiju, kādiem būtu jābūt mērķiem 2030, 2040 gadam un kāds varētu būt potenciāls galvenais nozareis, tādās kā nu, transports, būvniecība, lauksaimniecība. Tas, protams, nenozīmē, ka tam nevajadzētu atainoties detalizētākās politikās. Es domāju, te izskanēja interesanta doma par uh, nodokļu politiku, zaļo nodokļu politiku. Tas bija ļoti interesanti, taču tad, ja jūs to gribat īstenot, tad tas ir interesanti ne tikai no zaļās politikas viedokļa, bet arī no vienota mājot no nodokļa, lai izdomātu, kāds tad būs kompensācijas mehānisms. Tātad mums vairāk būtu jāuzliek nodokļi eh, tiem, kas tērē vairāk enerģijas, nevis tiem, kas vairāk pelna. Uh, Un uh, Kalnišens kundze nu pat sacīja par datiem, kas būtu sadalīti pa dzimumu piedarību. Tie būtu ļoti svarīgi brīdī, kad mēs pieņemam lēmums. Es nezinu, cik lielā mērā mēs to īstenojam, taču tas ir būtiski svarīgi. Tad mēs varētu pieņemt labākus, labāk pārdomāts lēmumus. Mm. Un arī šajā ziņā tad mēs ņemt, pieņemt lēmumus, kas balstās zināšanām. Paldies! Priekšsēdētājs, paldies, komisārs kundze! Vai jūs vēl kaut ko gribējāt sacīt? Nē, labi. Nu, tad turpināsim mūsu darbu. Lūdzu īsus komentārus Mūsu ēnu referente izteiksies, tātad došu vārdu vispirms Estrēlas kundzē, lūdzu. Obrigada, Sr. Presidente, muito rapidamente. Paldies, priekšsēdētāja kungs, es izteikšu pavisam ātri. Es gribētu pateikties visiem tiem, kas uzstājās, visi piemēri, kas tika minēti, visi pētījumi, visi fakti, visi procenti un. Man likās ļoti interesanti tas, kas uh, tika teikts par klimatu pārmaiņām. Es pati esmu piedalījusies dažādās konferencēs par šo jautājumu. Un tā kā es piedalo, es esmu locekla sieviešu tiesību eh, komitejā, tad man tiešām ļoti interesē šis jautājums, un es gribētu, lai referenti varbūt veic tādu sintēzi šiem jautājumiem. Un ļoti vienkārši ievērot, ka sievietes, kā jau tas tika teikts, vairāk ietekmē klimatu pārmaiņu negatīvās sekas, tā kā sievietes vairāk tiek um, diskriminētas, un te mēs varam arī minēt, piemēram, ekonomisko krīzi. Sievietes nav finanšu krīzes cēloņi, un viņas nav vainīgas pie tās situācijas, kurās mēs dzīvojām, taču sievietes ir galvenie pašreizējās krīzes upuri. Nu, un Tas pats attiecās uz dabas katastrofām, un tas pats attiecās uz nabadzību un tam līdzīgi. Tādēļ, ka sievietes ir mazāk izglītotas, viņām ir mazāk pieejas izglītībai, un mazāka pieeja informācijai, un līdz ar to viņām ir mazāka pieeja zināšanām par savām pašu tiesībām. Viņām ir mazāka pirktspēja, mazāks sociālais svars, viņas saņem mazāk naudas un sociāli tiek mazāk novērtētas. Viņas ir dažādu stereotipu, gan kulturālu, gan reliģiozu upuri, un Viņas eh, vairāk nodarbina jautājumi par ģimenes un bērnu labklājību, un kā jau ir tika arī eh, pieminēts, sievietes ir pēdējās, kas ieturēs maltīti tad, ja trūkst pārtikas, un es uzskatu, ka eh, sievietes visvairāk skar nabadzība, un es ceru, ka tā nenotiks, bet bieži vien tiek teiks, ka var izcelties jauns uh, pasaules karš un notiks cīņa par pārtiku un ūdeni. Un es ceru, ka tas tā nenotiks, bet šajā gadījumā sievietes būs galvenie upuri. Tāpat arī mums ir jārunā par uh, klimatiskajiem bēgļiem. Tā ir jauna bēgļu kategorija. Uh, Un tāpēc man šķiet ir ļoti svarīgi, lai sievietes tiktu iesaistītas lēmumu pieņemšanā, lai viņām tiktu dota iespēja izteikties un pieņemt lēmumus tajā, kas attiecās uz klimatu pārmaiņām, bet viņas ir jāiesaist arī pētījumos. Un te es gribu runāt īpaši par sievietēm zinātniecēm. Ņemot vērā to, ka e, daudzos reģionos ir ierobežot pieeja dabas resursiem, tad ir jāpaukstina jūtīgums pret šo jautājumu, jo sievietes bieži vien daudz ko var darīt preventīvi mm, tieši saistībā ar klimata pārmaiņām. Demokrātija un cilvēktiesību ievērošana, kā arī vienlīdzība starp vīriešiem un sievietēm pilnīgi noteikti palīdzēs arī aizsargāt apkārtējo vīdi un uh, mūsu planētas, kuras dzīvojam. Tack så mycket och eh, innan eh, vi går vidare så lämnar jag ordet till, eh, till fru Yanokodakis på en gång. Så att, eh, varsågod. Thank you, Chairman. Janaku Takisa kundzei. Paldies, priekšsādātāji! Šeit es gribētu uh, pateikt, ka es runāju visu sieviešu vārdā un es gribu uh, aizstāvēt sievietes vīriešu priekšā un pateikt, ka mēs neesam kaut kādas nabaga sieviņas iedzītas kaut kur kaktā. Uh, Man uh, tagad ir jārunā par klimata pārmaiņām, un uh, man ir jāsaka, ka man bija grūti saskatīt sakarību starp to, kā klimata pārmaiņas. Uh, um, Ir tieši saistīts ar sievietēm. Es domāju, ka tikpat labi mēs varētu runāt arī par klimata ietekmi uz veciem ļaudīm un uh, bērniem. Um, Bet nu parunāsim par to no sieviešu redzes punkta. Jā, varbūt tiešām sievietēm ir ļoti liela ietekme uz uh, mājasaimniecības dzīvi, un viņas varbūt var izvērēties zaļākus mm, mazgāšanas līdzekļus un dažādus citādus stīrīšanas līdzekļus. Nu, to es labprāt redzētu sievietēm, bet tad uh, kāds teica, Uh, sievietes bieži vien ietekmē izvēles, teiksim, izvēloties mašīnu. Es domāju, ka sievietes nu, jau tiešām izvēlas mašīnas un viņas izvēlas zaļāku o, mašīnu, ja viņai ir tāda iespēja, un te mums ir jārunā arī par naudu, tādēļ, ka ekoloģiskās mašīnas parasti ir dārgākas par parasējām mašīnām. Uh, Un es gribu teikt, ka sievietes parasti ir atbildīgas tādēļ, ka uh, Viņas pārasti ir tās, kas vāda ģimenes dzīvi. Kaut arī viņas varbūt nestrādā, bet uh, viņas var izdarīt izvēli un var izglītot. Sievietes arī ir sensitīvākas tādā ziņā, ka viņas var redzēt citus, kas ir iesaistīts. Tāpēc mēs varam runāt arī par citām grupām un ne tikai sievietēm. Es domāju, ka. Uh, par vienlīdzību mums ir jārunā ļoti dažādos aspektos, un tad vēl viens jautājums, kur sievietes tiek skartas, ir e, tās sievietes, kas dzīvo trešās pasaules valstīs, un varbūt sievietes, kas dzīvo tur, ir nabadzīgākas. Un viņām ir nepieciešams lielāks atbalsts lauksaimniecības sektorā, piemēram, pie ja, ienākumu gūšanai Un, nu, tas ir ļoti svarīgi. Vai klimata pārmaiņas ietekmē tikai un vienīgi sievietes, es tomēr teiktu, ka tā ir tāda globāla lieta. Es nezinu, vai te jārunā par uh, eh, dzīmumiem dzimumi ir tikai viens aspekts, bet var skatīties arī citos aspektos. Man liekas, ka labākais, ko es te dzirdēju, bija eh, tā runātāja, kas runāja par sociālo atbildību un cilvēcisko atbildību. Mums ir jārunā šādā virzienā. Ir ļoti labi, ka mēs runājam par sieviešu jautājumu, bet tas ir jāskatās arī mazliet plašāk. Paldies! Lielas paldies! Vai kāds vēlas izteikt komentārus? Lūdzu. Lielas paldies! Paldies par visiem komentāriem. Tas parāda, ka jūs tiešām esat ieinteresēti šajā jautājumā no ļoti dažādiem aspektiem. Es gribētu atbildēt uz uh, izaicinājumu, kuru mums pasvieda pēdējā runātāja, un norādīt, ka tas tiešām ir dzimuma jautājums. Uh, vidas pārmaiņas veicina nevienlīdzības attīstīšanos pasaulē vispār un arī dzimumu nevienlīdzības pastiprināšanos. Un ja mēs runājot par klimatu pārmaiņām neskatīsimies uz šo nevienlīdzību, tad mēs iekritīsim slazdā uh, un nevienlīdzības kļūs ar vien uh, lielākas. Tāpēc ir pilnīgi nepieciešams palūkoties uz atšķirībām. Mēs te runājām par to, kā uh, pārklājās uh, dažādas jomas, kāda saistība ir ar nabadzību un dzīmumu. Un tad mums ir jāskatās, eh, kā jaunas meitenes ietekmē tas, ka viņi piedzimst, viņas piedzimst tādā vai citādā situācijā, bet, tā, ka mēs runājam par dzimumu, nevajag jau runāt tikai par sievietēm. Sievietes jau nav vienīgais dzimums, kas eksistē, pastāv arī vīriešu dzimums. Uh, Un uh, sievietes jau nav tikai upuri, viņas arī ir aktīvistes šajos jautājumos. Tāda būtu man atbilde. Eh, dod vārdu Borsas kundzei. Liels paldies arī es vēlējos pateikties par komentāriem no dažādajām perspektīvām, ko te dzirdēju, un es patiesi vēlējos reaģēt uz uh, to viedokli, kas tika izteikts par sievietēm kā upurēm. Jā, tiešām, tad, kad mēs runājam par klimata pārmaiņām, tad galvenais, kas tiek teikts par sievietēm, ir, ka viņas ir upuri un ka viņas ir ļoti neaizsargātā situācijā. Taču es domāju, ka vajag runāt arī par to, kā sievietes iesaistās šajos jautājumos, par risinājumiem, ko viņas piedāvā. Un tas arī ir veids, kā var skatīties uz šo jautājumu un koncentrējoties uz to, cik daudz sievietes ir iesaistīts lēmumu pieņemšanas procesā saistībā ar klimatu pārmaiņām, tas arī ir ļoti svarīgi skatīties, cik daudz sievietes ir iesaistītas, kā viņas ir iesaistītas. Varbūt mēs varētu likt uzsvaru uz šo. Vēl viena lieta, ko es gribēju teikt, um, runājot par mašīnas izvēli vai arī par aizēm, par uh, cilvēciskām vajadzībām tā teikt. Es domāju, ka ņemot vērā šīs bāžas un ņemot vērā to, kāds ir lielākās uh, sieviešu daļas sociālais status, viņas nevar nopirkt ekoloģisko mašīnu. Un uh, tāpēc uh, mums vajadzētu sievietes padarīt stiprākas. Nevis teikt, ka, mm, teikt, ka viņas izdara sliktu izvēli. Paldies. Eh, Hedegārdas kundzei ir jādodās prom dri, pavisam drīz, tādēļ es jums tagad došu iespēju izteikt jūsu noslēgumu komentāru. Lies paldies! Es domāju, ka šajā diskusijā mums ir jādiferencē klimata pārmaiņas un sievietes Eiropā, no klimata pārmaiņām un sieviešu situācijas jaunatīstības valstīs, jo tā ir atšķirīga. Tāpēc es domāju, ka dažās kultūrās, Bangladešā, Somālijā vai Vietnamā, tas vispār nav apspriežams tur klimata pārmaiņas dažādi ietekmēs dažādus dzīmumus, ņemot vērā viņu sociālo statusu, ņemot vērā to, ka sievietes vairāk laika pavada mājās, ņemot vērā to, ka sievietēm ir jāiet ļoti tālu, lai atnestu ūdeni, lai atrastu malku un tam līdzīgi. Tāpēc es domāju, ka tas ir ļoti saprātīgi, ja mēs runājam par eh, klimata izmaiņu stratēģijām saistībā ar dzīmumu un sievietēm. Tas ir ļoti svarīgi, taču mums vajadzētu būt ļoti uzmanīgi, kā mēs runājam par to Eiropas kontekstā. Protams, mēs zinām, ka nevienlīdzība pastāv, ka ir atšķirīgs eh, atalgojums vīriešiem un sievietēm, ka joprojām ir uh, maz sieviešu dabas zinātnēs tas nenozīmē, ka mums nav par to jācīnās. Taču par šīm lietām mēs nevaram cīnīties ar, no klimata pārmaiņu viedokļa. Komisija tagad runās drīzumā par kopīgo lauksamniecības politiku. Es domāju, ka arī tur nekāds atsaucas uz dzimumu nebūs, bet tas nenozīmē, ka tās nav svarīgi, ka tas neietekmē sievietes. Tik pieminēts arī transports un kādu mašīnu kurš var atļauties. Es domāju, ka šeit klimata politika Eiropā varētu palīdzēt sievietēm, jo ja mēs meklētu kaut kādus atsaucus punktus, um, Eiropā, tad uh, mums vajadzētu attīstīt sabiedriskā transporta tīklu. Bet te arī var rasties tāda nevienlīdzība, ka sievietes uz darbu brauks ar autobusu, kamēr vīrs uh, brauks uz darbu ar viņu vienīgo mašīnu. Nu, tā tomēr arī ir ne, netaisnība. Uh, bet citādi, ja es paskatos vai nu Zviedrijā, Polijā vai Dānijā vai kādā citā valstī, nu tur nav tāda veida nevienlīdzības kā jaunacistības valstīs. Bet tad, kad mēs runājām par sievietēm un vīriešiem un to, ko viņi domā par klimatu un tā izmaiņām, tad. Tāda Tad, kad mēs runājām par klimatu un dzimumu, tad eh, tas ir daudz būtiskāks jautājums jaunatīstības valstīs. Nu, tagad man ir jādodās prom, tāpēc es gribu jums visiem pateikties. Paldies par jūsu iniciatīvu un es ceru, ka mm, šis jautājums arī jums likās svarīgs un tas ir svarīgs starptautisko pārunu. Uh, kontekstā, un es domāju, ka nākamais, ko mēs varam darīt, um, ir pieminēt šeit arī patērētājus, un tas būtu ļoti svarīgi 2020. Eh, gada kontekstā. Liels paldies, komisārs Kundze, saka turpin priekšādāties, paldies, ka šeit ieradātās, ieradāties. Es ļoti par to priecājos, un es ceru, ka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 deputātiem mūsu vidū ir jautājumi, jā vai nē? Vai citiem dalībniekiem ir jautājumi? Okay. Okay, in that case we move on. Are we gonna... Tādā gadījumā turpināsim. Okei, okay, do eh, govi vīda. Nu labi, tad nu turpināsim tagad. Turpināsim mūsu programmu. Mums ir vēl eksperti paredzēti. Es pateicos par to, ka jūs šodien esat ieradušies. Tagad es došu vārdu uz 15 minūtēm katram Vispirmām kārtām Lijānai Šalatekai no Henriha Bēla fonda Ziemeļamerikā. Lūdzu. Thank you so much. Uh... Lies, paldies. Vispirms es gribu pateikties par iespēju šodien šeit uzstāst, uzstāties. Man jāatvainojas, ka man nav prezentācija PowerPointā, bet es izlēmu to negatavot, jo es gribu runāt par klimata finansēšanu. Un es negribēju e, runāt par cipariem, bet drīzāk par principiem. Tie ir svarīgāki, ja mēs runājam par klimata pārmaiņām, kā arī dzimumu līdztiesības jautājumu, kas tur jāiekļauj. Es gribu runāt par fiskaru ilgspējīgu attīstību. Mēs zinām, ka sievietes ir ir nevien upuri, bet arī aktīvi piedalās pārmaiņās. Un tas jau tika aprakstīts, ka ir pieredzes normas, tas, kā piekļuve resursiem atšķiras. Es domāju, ka ir svarīgi koncentrēties uz finansu resursiem, kas ir piešķirti gan Eiropas Savienībā, bet arī no Eiropas Savienības dalību valstīm visai pasaulē, lai risinātu klimata pārmaiņu ra radītās problēmas. Un tas ir priekšnietukums, lai panāktu līdztoisību starp vīriešiem un sievietēm. Apvienotās nācijas ietver eh, dokuments pašlaik sāk iekļaut arī tekstus par dzimumu līdztiesību. Hedegardas kundze, kura uh, var šeit nav klāt, viņa jau teica, un es gribu atkārtot, ka ir jāiekļauj teksti, ja valoda par dzimumu līdztiesību jautājumos, kas it kā nav saistīti, uh, teiksim, ceļu kārtas trans transportā, lauksaimniecības uh, politikā, klimata politikā. Tātad mēs piesaucām jau apvienoto nāciju ietveru konvenciju, un Kankūnā tika panākta vienošanās, ka e, dzimumu ties, līdztiesības jautājums ir svarīgs arī klimatu pārmaiņu jautājumos, un Kankūnā tika aps, apstiprināti arī mērķi klimata pārmaiņās visas iesaistītās puses, arī Eiropas valstis grib piešķirt uh, līdzekļus attīstības valstīm, lai risinātu uh, klimata pārmaiņu mežu konservēšanas, jeb saglabāšanas uh, jautājums. Uh, komisāri jau teica, ka mums vajadzīgas politikas un pasākumu klimata rīcībai, bet uh, klimata rīcības e, prasa arī finansu līdzekļus. Tas ir no vienas puses jautājums par efektivitāti, uh, Mm, finanšu resurs, resursiem, un sievietes ir viena no galvenajām iesaistītajām pusēm. Mēs nerunājam par 10%, eh, bet par 50 līdz 52% no globālā uh, iedzīvotāja skaita. Eh, no attīstības finansējuma mēs varam gūt pieredzi, kas pierāda, ka uh, ievieš, ieviešot um, šo jautājumu aspektu uz finansējumā, var arī veicināt attīstību. Bet arī klimata uh, finansu līdzekļi nenozīmē, ka tiek izveidots vakums. Finansēji mums jāatzīst, ka pielāgojot līdzekļus, piešķirot līdzekļus, uh, Eh, mēs varam izvairīties no cilvēktiesību pārkāpumiem. Lēmumi, kas ne, neiesaist dzimumu līdztiesību, diskriminē sievietes. Tomēr, ja paskatāmies esošos, esošos mehānismus, tad tie ne, neskata sievietes kā grupu. Parasti tiek runa par ļoti neskaidrām trauslām, jeb eh, viegli ietekmējumām grupām, un ar to, protams, nepietiek mums sievietes un vīrieši vairāk jāuzsver. Finansējums eh, parasti neievēro šīs te vīriešu sieviešu attieksmes. Ir vairāki finansu instrumenti, kurus izveidojas Eiropas Savienība un dalība valstis eh, kur ir piešķirti līdzekļi klimata e, pārmaiņam. Mūsu uzdevums ir gādāt, lai dzimuma līdztiesība būtu svarīgs apsvērums klimata un attīstības finansēšanas sarunās, kā arī finansējuma piešķiršanā. Tas ir svarīgi UNFCCC kontekstā, bet arī G7, G8 kontekstā, G20 kontekstā. Uh, kas pašlaik runā par klimatu pārmaiņu finansējumu, tas Pasaules bankas kontekstā, bet, un, bet tur iekļaujas arī Eiropas investīcijas banka un divpusējās finansu institūcijas, teiksim, Nacionālās attīstības bankas. Mums vajag dubultu optimizācijas pieeja. Optimizācija eh, attīstības politikai, kas tāpat laikā ietver arī dzimumu līdztiesības jautājums, lai sasniegtu mērķi. Tas ir zema uh, oglekļa uh, darba kārtība. Tātad kāds, kādas ir nepieciešamības pēc finansējuma? Jo projām ir atšķirība starp finansējuma prasībām attīstības valstīs un pieejamiem līdzekļiem Tas galvenokārt tāpēc, ka daudzpusējie un divpusējie finansējuma mehānismi paļaujas uz brīvprātīgiem maksājumiem, nevis uh, obligātām iemaksām. Un tā tad tiek solīts vienmēr, bet tas nevienmēr tiek iztulkots kā uh, finansu piešķiršana. Vēl uh, ir arī jārunā par kvantitāti, ne jau par finansējumu kvantitāti, bet vairāk par kvalitāti jārunā, vairāki principi, kas ir būtiski. Ta, e, finansējumam jābūt pienācīgam, lai risinātu klimata pārmaiņu problēmas, tam jābūt paredzamam, lai būtu nodrošināta šī maksājuma drošība. Uh, vajadzētu to balstīt uz kopīgu reaģēšanas mehānismu. Vajadzētu veicināt jaunus finansēšanas instrumentus, transakciju akt, eh, nodokli, piemēram, kur, par kuru EP ir īpaši cīnījusies. Un ļoti svarīgi, lai šis te finansējums E, nāktu ne tikai no esošiem mehānismiem. Kvalitatīvie kritēriji un principi ir ļoti būtiski, piemēram, adapt, e, pielāgošanās finansējums tiek piešķirts attīstības valstīm, tad tas tikai palielina šo valstu parādu. Un bieži vien tiek samazināta līdzekļu sociālajai jomai, kur parasti sievietes gūst eh, labumu no šādiem fondiem. Tā kā klimata pārmaiņu finansējums izmanto nodokļu naudu valdības eh, un institūcijas, izmanto dažādus ceļus šim finansējumam, tur vajadzētu nodrošināt atbildību un caurskatāmību lēmumu pieņemšanā. Uh, nepieciešams izmantot demokrātijas principus, sniedzot, piešķirot līdzekļus saņēmēju valstīm, eh, lai visas ies, iesaistītās puses varētu piedalīties konsultāciju procesos. Kādas ir galvenās rīcības un prī, principi? Es minēšu tikai dažus. Eh, ļoti svarīgi, lai dzimumu uh, Līdztiesība ir, galvenā, ir viens no galvenajiem principiem visos eh, klimata pārmaiņu instrumentos. Tam jākļūst par galveno principu jaunajās eh, pārunās un sarunās citu eh, instrumentos attiecībā uz vakcīnām, piemēram, tur ir vairākas darba kārtības. Uh, Daži finansu instrumenti e, darbojas ļoti lēni un tiek piešķirta līdzekļi ar atpakaļējošu datumu, bet šis process ir jāpā, jāpātrina. Mums vajag finansējumu vadlīnijas un kritērijus, kam jābūt tematiski iedalītam, teiksim, e, problēmu risināšanā vajadzētu piešķirt līdzekļus lielajiem projektiem un arī ne, nelielākiem projektiem, lai samazinātu emisijas. Būtu tur jāuzsver arī sieviešu loma. E, mums ir vairāki būtiski piemēri, bet e, galvenokārt tur ir runa par mikrofinansējumu. Kritēriji ir jāiekļauj šajā te jaunajā klimata pārmaiņu instrumentā. Tādi kritāriji, kritēriji vajag projekta pēt, pētījums. Mums jāzina arī, kā nauda tiek piešķirta Nu, budžeta ietvaros e, rādītāji, kas parāda to, kā programmas veicina e, šo jautājumu risinājumu. Tas ir jāiekļauj. Ļoti svarīgi ir norādīt, ka sistemātiski būtu jāvāc e, dati, veidojot projektu, kuram vajag izsekot visā projekta gais, eh, gaitā. Diemžēl pašlaik ka, eh, ar šiem te datiem ir tāda kā vistas un olas situācija, kuram ir lielākā eh, nozīme. Mēs it kā sakam, ka dzimuma līdztiesība nav svarīga klimatās, jo nav datu, bet ja mēs vairāk domājam par dzimumu ietekmi klimata pārmaiņās, mums ir jādod iespējas savākt šos datus. Un Eiropas Savienības mēs dzirdējām par Eirobarometru. Eiropas parlaments arī ir viens no tiem, kas var lūgt uh, uh, vākt šādus uh, datus. Mums vajag dzimumu līdztiesību, e, lēmumu pieņemšanas institūcijās, mums vajag arī zināšanas institūcijās, kas nodarbojas ar klimata finansējumu, jo citādi šie principi par dzimumu līdztiesību netiks skatīti programmās un projektos. Mums jāpanāk, lai sievietes piedalās kā iesaistītās puses un finansējuma piešķiršana būtu saskanīga ar nacionāliem attīstības plāniem un pielāgošanās stratēģijām. Bet tie ir jāveido programmā, kas ir pielāgota valstī. Tas nozīmē jāiekļauj cilvēki uz vietas, kuri gūs labumu no šī klimata finansējuma. Laikam man jau beidzas laiks, un tad es pieminēšu vēl tikai dažus punktus. Es domāju, ka regulārs pārbaudas, ja audits šiem finansēm būtisks, tas ir saistīts eh, ar attiec uz klimatu un attīstības. Uh, finansējumu. Tikai 22% Eiropas Savienības e, kvotas ir saistītas ar dzimumu līdztiesību. Es domāju, ka e, dzimumu līdztiesība noteikti var noteikt par vienu no vadošajiem principiem. Un vēl daži vārdi par Eiropas Savienību un Eiropas parlamentu, kā pasaules lielāko kolektīvo uh, E, finansējumu piešķiršanu klimata jautājumos Eiropas Savienība un dalība valstis, tām ir īpaša atbildība, lai darš, darbotos kā parauga sniedzējumā un klimata finansējumā. COP17 sarunas e, par finansējumu sniedz iespējas ES dalību valstīm e, sarunu procesā par jauno klimata fondu. ES e, tekstā ir iekļauti jau principi par dzimumu līdztiesību. Un es jau tūlīt beigšu Eiropas parlaments, kas pārstāv Eiropas tautu, tai ir, tam ir īpaša atbildība uh, Mm, par to, kā nodokļu maksātāja nauda tiek iztērēta ES programmās, jāpieprasa, lai klimatu finansējums tiktu izmantots e, pašu valstīs, kaimiņu valstīs un visā pasaulē, e, tādējādi, lai būtu e, ilgspējīgas attīstības mm, perspektīvas. Eiropas investīcijas banka, kurai nav šādas dzimuma līdztiesības politikas E, e, tā vajadzētu pieņemt e, politikas, kas skatītu šos jautājumus. Liels paldies, turpina priekšsēdētājs. Paldies par šo ļoti interesanto priekšlasījumu. Protams, bez līdzekļa nav iespējams īstenot nekādas pasākums, tas ir loģisks secinājums. Līdztiesība. Šīs aspekts ir jāņem vērā visos finanšu pārdomu gadījumos. Liels paldies! Un tagad Gotlīna Alberta, neatkarīga konsultanta un pētniece klimata un enerģētiskas politikas jomā. Jūs nāksiet lejā ar prezentāciju, vai ne? Jā, paldies priekšsēdētāji. Sveicu šīs sanāksmes dalībnieks. Mēs jau ilgāk laiku gaidījām kaut ko tādu, jo mēs kā tīkla organizācija strādājām pie klimata pārmaiņām jau ilgāku laiku. Mēs sākām ar šo tēmu skatījumu jaunatīstības valstīs, bet tagad mēs gribam izskatīt klimata pārmaiņas un dzīmumu attiecības šeit Eiropas kontekstā, un es ceru, ka šīs diskusijas turpināsies. Tā, tad eh, šis ir tikai pārskats par mūsu tīklu, iespējams, ka man kaut kas būs jāpaskaidro, jo iespējams, ka vairums no jums nav labi pazīstami ar starptautisko dzimumu politiku, jo NFCC ir e, organizācija, kurā ir iesaistītas valdības, nevalstiskas organizācijas. E, šis process tomēr nedaudz atšķiras no starptautiskā klimata pārmaiņu paneļa diskusijām. Tajās mēs esam novērotāju statusā, bet UNFCCC mēs apvienojam apmēram 1155 novērotāju organizācijas. Dažas grupas strādā ļoti cieši kopā, bet tagad tām ir labāki veidi sadarboties procesa ietvaros. Tātad vispirms es gribētu sniegt īsu pārskatu par pašreizējo situāciju UNFCCC dialogā sarunāts, protams. Uh, Te ir divas galvenās atbildes uz klimatu pārmaiņām. Tā tad samazināt uh, siltumnīca efektu izraisošās gāzes un pielāgošanās klimatu pārmaiņām. Te ir runa par uh, vispārējo faktu, kas tiek atzīts, ir zināms arī atsauces uh, uz dzimumu Kankūnas nolīgumos, taču vēl trūkst uh, reālu risinājumu, piemēram, nacionālajos pielāgošanas plānos. Dzimuma jautājums UNFCCC sarunās ir atšķirīgs, jo šī uh, dzimuma aspekta skatīšana netiek uzskatīta par tik svarīgu. Ja vien ne, nedomā par šiem uh, lietu smežiem, uh, varētu te izskatīt iespēju, tā sakot, apbalvot tās valstis, kas neizsēr savus mežus. Kankūnas dokumentā ir atsauce uz mežsaimniecību, taču tāds nav Kyoto protokolā, bet Kyoto protokols ir galvenais saistošais dokuments par eh, klimatu pārmaiņu mīkstināšanu, taču pirmais saistošais periods beigsies 2012. gadā, un līdz ar to pašreizējās sarunas E, grozās ap to, kāda būs nākotnē saistošie nolīguma apņemšanās nākošās. Galvenās tēmas ir finansējums, mēs par to jau daudz dzirdējām, arī tehnoloģija, tehnoloģija, kas varētu nodrošināt uh, izvairīšanos no klimata izmaiņām, un tālāk arī dzimumu jautājumi netiek uh, sīk skatīti jautājums, piemēram, kuras tehnoloģijas mēs nodosim tālāk, ir zinām atsauce uz uh, dzimumu līgums nolīgumā. Un uh, Durbanā arī mēs runāsim par uh, šo te dzimumu aspektu, nu, zināms, progress ir, bet, nu, tas nav pilnīgs. Tātad, kādi ir izaicinājumi mazināšana, ietekmes mazināšana finansējums. Nu, no mana viedokļa tāds ir izaicinājums gan e, dzimumu sakarā, gan attīstītām, gan attīstības valstīm, jo neliela oglekļa izmešu valstis, tās valstis, kurās tād maz tiek veidot šādi izmeši, mēs, protams, viņām gribam palīdzēt, lai tās panākt savus mērķus. Daži zīmuma aspekti tiek attīstīti, tiek atzīti, bet tas ir arī svarīgi mums, jo mums jābūt realistiem. Jo gal galā mēs taču apzināmies, ka mums ir jāsamazinās, jāsamazina par 80% mūsu siltumnīca efekta izraisošās gāzes tuvāko 20-30 gadu laikā, un te nav runa tikai par lielām izmaiņām tehnoloģijā, bet vispār par attīstības ceļu, pa kur vēlamies iet. Un ar to ir vēl saistīta cita tēma, kas arī šeit jau tika pieminēta no Jānas puses, par, no Jānas puses. Tā tad dzīmuma atšķirības ir jā, jāatzīst saistībā ar oglekļa pēdu. Atšķirība oglekļa pēdas izpausmēs starp vīriešiem un sievietēm pat Eiropā ir liela, pat tad, kad vīrietim un sievietei līdz ir vienādi ienākumi. Es domāju, tas mums ir jāapzinās, un tas jautājums ir konkrēti jāskat. Uh, jo īpaši mums jāskatās, eh, kā tas izpaužas eh, preferenču ziņā, teiksim, kādas politikas sievietes uzskata par svarīgām, kādas tās grib īstenot un kāds vīrieši. Un tas jau īpaši ir saistīts man nākošo punktu par eh, dzīvesveidu, infrastruktūrām, tehnoloģijām. Starptautiskās klimata sārunas koncentrējās uz tehnoloģijām, ekonomiku un tehnoloģijām, taču neviens nerunāja par struktūrām, infrastruktūrām, piemēram, par eh, pilsētas vides veidošanu, par sabiedrisko transportu un dzīvesveidu. Un mēs zinām no pētījumiem, visā pasaulē šie rādu pēdījumi tik veikti, bet tas attiec arī uz Eiropu. Ja jūs jautājat, kādas ir jūsu priekšrocības attiecībā uz politiku, tad vīrieši labāk grib investēt tehnoloģijās, bet sievietes vairāk interesē struktūru un dzīvesveidu mainīšana. Un tāpēc es domāju, ja sievietes būtu labāk iesaistīts politikas veidošanā, tad arī rezultāts būtu atšķirīgs. Un, protams, mums jābūt arī uh, zaļajam, jābūt, jāizveido zaļais fonds, kas būtu atbildīgs par dzimumu aspektu. Par to tagad vadās, tiek vadīts sarunas. Tad kādas soļi būtu jāspēr tālāk klimata politikā, lai stiprinātu šo dzimumu aspektu? Es domāju, te ir jādara kas vairāk, ne tikai jā, jāizvirs stingrāka valoda. Uh, tekstā. Mēs, protams, varam iekļaut šo vārdu dzimums tekstā, bet ir vēl cits lietas darāms. Viena no tām ir saistīta ar, pat, saistīta ar pašu būtību. Pat laban. Starptautiskajā klimata politikā, manā skatījumā, ja tā varētu sacīt, vairāk ir nepareizu risinājumu nekā, tā sakot, pareizo risinājumu. Jo ir pāris valstis, kas grib saņemt institīvas, izmantojot oglekļa tirgu, un ir dažs valsts daudz zinātnieku, kas grib izmantot ģeoinženēriju, tas nozīmē plaša apjoma ietekmēšanu uz atmosfēru vai arī okeānu fertilizāciju plašā mērogā. Es varētu sacīt, tie ir eksperimenti, par kuriem nevaram paredzēt rezultātu vai arī vēl ģenētiski modificētie organismi, darbs pie tiem. Nu, tie ir tādi viltus risinājumi. Vairums sieviešu šāds risinājums nepieņem. Taču pat labam pastāv draudi, ka šādi viltus risinājumi gūs eh, panākumus eh, atbalsts starptautiskajā līmenī. Tātad praktiski runājot, uh, Tad, ko mēs varētu ierosināt sabiedriskajā starptautiskajā procesā, būtu tāda vispārējā padomnieku grupa, jo pat laban nav pietiekoši zināšanu dzimumu jomā, un tāpēc mēs ierosinām šādu dzimumu grupu, un tad uh, tur būtu arī eh, novērotāji, kas strādā pie šiem dzimumu jautājumiem, piemēram, saistībā ar Uh, sadarbību valsts līmenī. Nu, un tagad pievēršoties Eiropas Savienības līmenī. E, mēs te saskatītu trīs galvenās jomas, kurās Eiropas Savienība varētu iesaistīties sakarā ar uh, dzimumu un klimatu izmaiņām. Pirmā lieta ir UNFCCC process. Tā tad Eiropas Savienība varētu kļūt proaktīvāk gan attiecībā uz ambiciozām saistībām, jo pat labāk ir draudi, ka Eiropas Savienība zaudēs savu līderību, ku, kurai mums bija ilgu laiku, vēl mums būtu šī līdera pozīcija jāatgūst. Un Eiropai būtu jābūt arī proaktīvai saistībā uz atbildēm klimatu un zimumu sakarā. Dažas valsts ir ļoti iesaistījušās, piemēram, Somija. Tajā, piemēram, ir programma, kurā tā atbalsta sieviešu delegātus nacionālajās uh, pārvaldībās, pār, pārstāvniecībās. Bet, protams, daudz labāk būtu, ja Eiropa šai ziņā runātu vienā balsī. Otrā joma ir satī, attīstība un sadarbība, Europe Aid. Es domāju, par to mēs esam pietiekoši daudz šodien dzirdējuši. Zīmuma aspekts šeit ir ļoti svarīgs, un uh, tā ir tāda kā iespēja iekļaut šo aspektu visās politikās. Un attīstības jomā tas būtu īstenojams gan nacionālā līmenī, gan Eiropas līmenī. Taču, es domāju, daudz darāms ir arī katram savās mājās. Varētu labāk izskatīt uh, klimata politikas dzimumu dimensiju paraudzīties uz to plašākā mērogā, lai te iekļautu gan sociālos, gan dzimuma aspektus. Tos varētu iekļaut plašākā kontekstā, mazinot klimata izmaiņu ietekmi. Tās ir visas plašas debates. Pārāk vēlu šais debatēs parādījās jautājums par sociālo ietekmi Un te es vienkārši jums gribēju atgādināt par vairākām dimensijām, kas saistīts ar dzimumu. Un te ir daži attēli, nu es nezinu, vai jūs tos labi var saskatīt, bet šie attēli liecina par to, kā dzimums ir saistīts ar klimatu politiku. Tātad vispirms ir runa par lēmumu pieņemšanas procesu. Kad mēs runājam par klimatu, mēs runājam par enerģētikas politiku, transporta politiku. Un te jūs redzat, kā izskatās plānošanas valde šajo, šajos uzņēmumos. Vēl ar vienu tā izskatās šādi. Un cita lieta, kas vēl vairākas reizes tika pieminēta - atalgojuma atšķirības starp sievietēm un vīriešiem. Un tas nozīmē, ka sievietes ir mazāk aizsargāts dažu politiku gadījumos. Taču mums ir arī jādomā par aprūpas ekonomiku. Mēs zinām, ka visur Eiropā sievietes ir daudz plašāk iesaistījušās neapmaksātā aprūpes darbā, un enerģētika un transports šai ziņā ir eh, tiešām izceļas. Es par to daudz nestāstīšu, bet jūs to zināt. Citos attēlos jūs to labi redzat. Tie ir attēli no Vācijas enerģētikas aģentūras. Tā eh, grib aicināt cilvēkus efektīvāk izmantot enerģiju. Un cilvēkiem šeit, jūs redzat, sievietēm kaut kas jādara ar šīviem, tavu, savukārt vīriešiem vieta ir pie datora, un šāds stereotips vēl ar vienu pastāv. Tāda pastāv dzimuma nevienlīdzība, vai mēs to gribam vai nē, kas cilvēkiem, lūk, pieskaita šīs lomas. Un šeit es gribētu ierosināt vai ieteikt, protams, mums eh, Sievietes ir stingrāk, efektīvi jāiesaista, tas nav skaidrs. Un mums e, jāiet tālāk par tīri e, sieviešu vīriešu līdztiesību, kas izpaustos skaitļos, mums jārunā tieši par būtību. Un tagad jautājums, kāpēc mums Eiropā e, dzimuma līdztiesība nevarētu būt kā viens no klimata pārmaiņu mērķiem, piemēram, Zviedrijā, kopš pagājušā gada. E, sieviešu, ja e, pareizāk dzimumu līdztiesība ir viena, viens no transporta politikas mērķiem. Ja šī politika nav atbildīga attiecībā uz dzimumu līdztiesību, tad tā tiek uzskatīta par neefektīvu un tā tiek uztvert kā sieviešu diskriminācijas sekmējošana. Vēl mums ir jāveido attiecīgs institucionāls ietvars. Tas nozīmē ciešāku sadarbību starp tiem cilvēkiem, kas ir atbildīgi uh, par dzimumu un tiem, kas atbildīgi par klimata izmaiņām. Nu, tad šodien ir tā sakot pirmais solis, lai mēs vismaz sāktu sarunāties viens vai otru nacionāla līmenī. Bieži vien šie cilvēki runā pilnīgi atšķirīgā valodā. Dzimuma līdztiesības cilvēki un klimata pārmaiņu cilvēki. Sākumā viņiem vismaz ir jānodibina kontakts savā starpā, un tad pēc tām jāizveido zināms institucionāls ietvers, kas varētu būt savu veidu, kā sadarbības grupa parlamentā ar citām komitejām, kas būtu atbildīgs par vīdi, transportu vai enerģētiku. Un vēl viena lieta, kas manā skatījumā ir svarīga no dzimuma perspektīvas un no tiesiskuma un sociālās perspektīvas viedokļa. Tas, kas mums vajadzīgs klimata politikas jomā, ir ne tikai jāskatās uz to, kā mēs samazinām CO2 izmešus tonu izpausmē, bet mums jāraugās plašāk. Mums jā, jāizstrādā arī ilgtermiņa perspektīva. Tā tad mums ir vajadzīga daudzdimensionāla pieeja. Nākotnē būs. Uh, sabiedrība, kas balstās uz nelieliem CO2 izmešiem, bet arī, kas vispār domā par klimatu izmaiņām, te jāskatās arī uz finanšu krīzi. Mums jānodrošina līdztiesīga sabiedrība, kas domā par dzimumu līdztiesību. Un arī tas ir jākļauj klimatu pārmaiņu politikā. Un tā mums jāraugās uz klimatu pārmaiņu, jo īpaši uz uh, dzimuma amnēziju. Tie, kas strādā pie šī jautājuma, skaidri zina, par ko te runa. Nu, praksē. Ā, es atvainojos, es runāju par ilgu saku runātāju, vai man vajadzētu pārtraukt tagad? Priekšsēdētājs kaut ko saka, bet ne mikrofonā. Es domāju, turpin runātāji, mums tiešām vajag datus, kas būtu sadalīti pa dzimumiem, taču mums arī nepieciešama šo datu skaidrošana Un tikai tad mēs varam eh, secināt, kas ir reālai, reāli cēloņi šai nevienlīdzībai. Un tad mums arī jāskatās uz eh, politikas un pasākumu sociāla-ekonomisko dimensiju arī attiecībā uz oglekļa emisiju tirgu. Es domāju, no sieviešu viedokļa pastāvēja tāda problēma, ka tīrās attīstības mehānisms, mehānisms, kas ļauj mums, eh, rūpnieciskiem valstīm, eh, gūt tādus kā kredītus, lai eh, piedalītos emisiju tirzniecības sistēmā, jo ir daudz klīnās, tīrās attīstības projektu, kas patiesībā nav sociāli un arī no vīdes viedokļa nav pareizi, nav labvēlīgi. Tie patiesībā tikai vairo to, ka šā kā tā notiktu. Protams, mums ir arī jāskatās uz Eiropas politikas sociāla-ekonomisko ietekmi. Mums šai ziņā jāizsniedz daudz vairāk pētījumu, un tāpēc esmu ļoti priecīga par to, ka Eiropas dzimuma iztiestības institūcija īstenot šo pētījumu. Es esmu viena no autoriem, un tas man ir vēl lielāks pamats priekam. Nu, un arī Eiropas parlaments tiks iesaistīts šajā pētījumā. Un visbeidzot, Mums ir labāk jāparaugās ne tikai uz sievietes lomu, bet arī uz vīrieša kā adaptācijas mīkstināšanas līdzdalībnieku lomu. Ja mēs raugamies tikai uz sievietes lomu, tad būtībā mums jāatzīst, ka sievietes būtībā visās Eiropas Savienības dalībvalstīs jūtas atbildīgāks par vidi. Sievietes vairāk vēlas darboties klimata pārmaiņu novēršanas ziņā un, protams, Mēs gribam, lai sievietes kļūtu vēl labākas, taču mums ir jāpastrādā pie vīriešiem. Viņi turpina braukt ar savajām lielajām automašīnām. Mums jārod pareizais instruments, kas uzrunāt abus dzimums. Pārējais politikas abiem. Paldies! Taks, taks Lielas paldies par jūsu uzstāšanos! Jūs izteicāt pavisam konkrētus priekšlikumus, ko mēs varētu ierosināt Eiropas parlamentā. Es ar ļoti lielu interesi tos pierakstīju. Man tie šķita vērtīgi. Tiešām ir jāievēro dzimuma dimensija. Un tas ir pilnīgi uh, E, noteikti vajadzīgs nevis tikai kaut kādās pārpolitikās, bet jebkurā politikā. Mums vēl ir arī divi ēnu referenti, kas arī ir šeit, un es viņiem došu vārdu, bet vispirms es gribētu dot vārdu Kīlas Nilsenas kundzei. Jā, paldies. Man bija tāda vēlēšanās pieminēt vairākus piemērus kā piemēram mana kolēģa Jana Kodakisa kundze, kas īstenībā neredz saistības starp klimatu pārmaiņām un sievietēm. Un uh, ka tieši tas ir svarīgi. 98. gadā, kad mm, plosījās vētra nič, bija viens ciematiņš, kurā nebija neviena upura tādēļ, ka sievietes bija izveidojušas um, viesuļvētru prevencijas centru, centru un zināja, kā tieši tas notiks. Tāpat arī Tanzānijā bija līdzīgs gadījums. Un Es tur sievietes vienmēr gāja pēc ūdens un e, vīrieši apspriedās pēc ar sievietēm e, par to, kur vajadzētu raktāku un um, sievietes pateica, kur viņa prāt vajadzētu akurakt, un tā, kad tā tika izrakta, tā vairs nesaskārās ar izžūšanas problēmu. Uh, Nu, arī Eiropā mēs varētu sniegt visādus piemērus, un es te tagad nevaru atrast savās piezīmēs, par kuru pilsētu bija runa, bet man liekas, ka tie bija Helsinki. Tur sievietes pieņēma tādu lēmumu, ka autobusiem ir jāapstājās arī starp pieturām vēlos vakaros. Jā, um, sieviete to lūdz. Un tas ir vienkārši no drošības uh, viedokļa. Sieviete uh, var palūgt autobusu apturēt uh, vistuvāk savai mājvietai tā maršrutā. Un tāpat arī tika pieņemts lēmums, ka uh, transports ir bez maksas visiem cilvēkiem, kas um, pārvadā bērnu ratiņos. Nu, tie ir tādi lēmumi, kurus vīrieši diez vai pieņemtu. Nu, un tas bija mans pienesums šai konferencē. Paldies! Tagad es došu vārdu Sirpai Pietikainenes kundzei, kas ir tautas pārtejas ēnu referenta. Lūdzu, jums kundze 5 minūtes. Thank you very much and uh, my apologies that I couldn't attend. Atvainojos par to, ka es nevarēju noklausīties visus eh, runātājus, taču mans asistents šeit bija un es vairāk vai mazāk iepazinos ar ap apkopojumu. Es nerunāšu detaļās par klimata pārmaiņām sīki un smalki, jo es domāju, ka mēs vairāk mazāk to visi zinām. Es tikai gribēju uzsvērt vienu lietu. Mums ir nepieciešama sistēmiska pieeja. mums nepietiek ar kaut kādiem pāris viedokļiem. Es Domāju, ka kaut arī mēs esam pietiekami daudz, bet nu tomēr Tomēr ir vajadzīga sistēmiska pieeja. Ko es ar to gribu teikt? Es gribu teikt, ka tā mēs labāk varētu uzsvērt sieviešu lomu un to varētu darīt divējādi. Vispirmām kārtām mums ir jārunā par ietekmi un otrām kārtām mums ir jārunā par darbību. Ietekme tas nozīmē, ka ir jāapzinās, ka sievietes ir tā cilvēku grupa, kas cietīs visvairāk no klimata pārmaiņām. Protams, ka uh, Eh, tie būs arī nabadzīgie, tie būs bezpajumtnieki un tam līdzīgi, bet sievietes visās šajās neaizsargātajās grupās ir vairākums, un sievietes ir arī vairākums no nabadzīgajiem, un sievietes ir lielākā daļa tajās cilvēku grupās, kas ir atkarīgas no citiem, un viņām ir sliktāki ekonomiskie apstākļi. Tāpēc klimata pārmaiņas visvairāk skars um, neaizsargātās grupas, un no neaizsargātajām grupām sievietes ir visneaizsargātas. Tāpēc mums ir jāatzīst, ka tas tiešām ir dzimuma jautājums. Tas nav bezdzimuma jautājums, mm, te, ja, tieši runājot par klimatu pārmaiņām. Taču, kad mēs saprotam, ko uh, klimata pārmaiņas visvairāk skan, skar, un mm, tad mums ir jārunā arī par vienlīdzību un kvalitāti. Sievietes ir puse no cilvēces. Nē, kolēģi man te pateica, pat 53% planētas iedzīvotāju ir sievietes, bet klimata jautājumu pārunās sievietes netiek pietiekami pārstāvētas. Un Šīs pārunas ir ļoti, sarunas ir ļoti eh, sarežģītas tādēļ, ka ir ļoti lielas ekonomiskas intereses uz spēles, ir ļoti daudzi, eh, kas nevēlas, mm, kā tiektu pieņemti lēmumi, kas skar viņu ienākums. Un es domāju, mums vajadzētu panākt to, ka sievietēm tiek dota vara un tiek dota vara tiem, kas nav pārstāvēti, jo tieši viņas ir tās, ko klimata pārmaiņas visvairāk ietekmēs. Nu, tāpēc eh, pārunu procesā viņām vajadzētu piedalīties vismaz kā 53%. Un tas ir saistīts ar lēmumu pieņemšanu. Uh, Tad, kad mēs runājam par vides ministriem, tad tur ir diezgan daudz sieviešu, bet, ja ir jārunā par premjerministriem un finanšu ministriem, tad, nu, ļoti retu reizi mēs varam šajā amatā redzēt sievieti. Labi, kādi tad ir likumdošanas instrumenti vai mehānismi, e, e, kā mēs to varētu risināt? Uh, Jo tas ir tieši jautājums par vienlīdzību. Sievietēm ir tiesības būt pārstāvētām. Un tad vēl šeit ir jārunā arī par zināšanām. Tā ir kvalitātes daļa. Nu, tā ir tiesa, ka sievietēm piemīt arī cita veida zināšanas un cita veida intereses, un tas mums palīdz izveidot šo sistēmisko pieeju. Un es domāju, ka Šāda veida zināšanas sistēmai ir nepieciešamas. Mums ir jāapkā, jāapkopo visi indikatori, kas attiecās uz klimatu pārmaiņām un dzimumu ietekmi. Un tad, piemēram, tad, kad mēs runājam par pilsētām, tad ir daļa cilvēku, kas izmanto sabiedrisko transportu. Uh, un ir daļa cilvēku, kas izmanto automašīnas. Un tad jautājums, kas ir labāk apkārtējai videi? Un kas ir ekonomiskāk no resursu pārvaldes viedokļa? Un nu, tas ir diezgan jocīgi, bet bieži vien bet bieži vien ir tā, ka tad, ja jūs uzlabojat situāciju bērniem un sievietēm, tad izrādās, ka tās arī uzlabo apkārtējās vīdes stāvokli un, mm, un tāpēc es domāju, ka sieviešu loma te ir ļoti liela. Un es e, gribētu noteikti vairāk par to, ka mums ir nepieciešami sociāli atbildīgi risinājumi. Un visbeidzot, es gribētu pateikt, ka tik tālu, cik es saprotu, mēs nevaram atrisināt klimata jautājumu bez spēcīgas sociālās dimensijas, ja mēs gribam mm, palielināt nevienlīdzību, tad mums ir jākaujās savā starpā. Uh, Bet, ja mēs e, gribam panākt taisnīgu sabiedrību, nu tad ir kaut kas jādara šajā labā. Nu, un tiešām priekšsādātāja kungs, mēs esam vairāk nekā puse no pasaules iedzīvotājiem, un uh, sievietes darbojās arī kā patērētāji, kā vēlētāji. Sievietes ir liels politiskais spēks, un es domāju, ka tas būtu tikai godīgi un produktīvi, ja mēs varētu uh, veidot tādas kampaņas un, uh, un pat, ja nepieciešams, finansiāli atbalstīt sieviešu organizācijas un NVO, lai palīdzētu sievietēm būt aktīvām un palīdzēt sev gan nacionālā, gan Eiropas Savienības līmenī, gan starptautiskā līmenī. Jā, liels paldies! Uh, tagad došu vārdu Tomsens kundzei, kas ir Endra referente no sociāldemokrātu puses. Liels paldies! Uh, Diemžēl es um, nevarēju noklausīties pašu sākumu, jo es esmu referente vienā citā ziņojumā man bija jādalās citā sanāksmē. Un man jāsaka, ka Eiropa ir pilna ar vīriešiem un te ļoti maz sieviešu, kaut arī sievietes ir patērētāji. Ir ļoti maz sieviešu, kas piedalās debatēs. Taču es domāju, ka Šis ir ļoti svarīgs jautājums, ko mēs apspriežam. Un es tiešām domāju, ka sievietes uh, ir ne tikai upuri, bet viņas arī ir darbojošās personas. Tomēr mums nevajadzētu noliegt, ka sievietes ir upuri, jo viņas ir upuri ļoti daudzos gadījumos. Un mēs vismaz manā valstī uh, sakām, ka sievietēm vajadzētu izkļūt no upura lomas, bet ir tādas sabiedriskas struktūras, kas sievietes padara par upuriem. Un jaunatīstības valstīs šīs status ir saistīts ar to, ka sievietes ir ļoti neaizsargātas, un mēs zinām, ka lielākā daļa uh, nabadzīgo iedzīvotāju ir sievietes, un tādēļ sievietes eh, klimata pārmaiņas ietekmēs vairāk. Kopenhāgenā, kad notiek COP sanāksme, uh, Tas, tas bija ļoti liels notikums. Un tajā arī ļoti interesantus stāstus pastāstīja sievietes no Bangladešas, no Latīņamerikas, no Nepālas, Indijas. Un ir pilnīgi skaidrs, ka viņas kā sievietes lielā mērā ir atkarīgas no lauksaimniecības Un situācija ir tāda, ka vīrieši ar vien vairāk pārceļās uz pilsētām, bet sievietes ir atkarīgas no tā, ko viņas var izaudzēt laukos, un tieši tādēļ viņas klimata pārmaiņas ietekmē visvairāk. Mums vajadzētu panākt, lai sievietes kļūst aktīvas reaģējot. Un tad, kad mēs dodamies uz Āfriku, tad mēs redzam bērnus, un kad es saku bērnus, tad es domāju puikas, kas peldas, kas uh, spēlējas, un tas viss, protams, ir ļoti labi, bet meiteņu tur nav. Un kāpēc meiteņu tur nav? Tāpēc, ka meitenes neprot peldēt, un kāpēc viņas neprot peldēt? Tāpēc, ka neviens viņām nav iemācījis. Un es saprotu, ka tāds bija um, viena liela problēma, kad uh, tsunami mm, sasniedza tā izemi tādēļ, ka 70% no upuriem bija sievietes. bet tad, kad ir runa par lēmumu pieņemšanu, tad ir ļoti maz eh, sieviešu, kas pieņem lēmumus. Manā valstī, Dānijā, eh, pēc dažādu sūtu svarīgu lēmumu pieņemšanas parasti notiek svinēšana. Nu, ziniet, ir ļoti jocīgi tādas svinības, kurā ir 500 vīrieši un 30 sievietes. Vai arī 400 vīrieši un 3 sievietes. Jā, nu, dīvaini balīti. Jo tad, kad tiek pieņemta lēmuma, tad sievietes nav klāt. Nu, un tas tiešām ir uh, svarīgākais, kas mums būtu jāpatur prātā, ja mēs runājam par šo situāciju. Sievietes ir jāiesaista lēmumu pieņemšanā. Mani nesen uzaicināja uz Ķīnu tādēļ, ka sieviešu organizācija Ķīnā organizē uh, konference, kas saucās Sievietes un attīstība, un tur būs arī. ļoti daudz dažādas interesantas tēmas. Un, um, piemēram, viena no tēmām ir um, saistīta ar sieviešu pārstāvību parlamentos. Es domāju, ka mums tiešām ir jāsaliek pareizie uzsvari. Mums sievietes ir jāintegrē nacionālās un starptautiskās ekosistēmas pārvaldē sievietes ir jānodrošina ar pieeju zemē un resursiem. Un tas viss ir atkarīgs no tā, vai sievietes aktīvi iesaistīsies politisko un ekonomisko lēmumu pieņemšanā. Uh, Nu, un mēs tagad eh, pārliecinājāmies par to, ka trīs sievietes no jaunatistības valstīm ir saņēmušas Nobel miera prēmiju. Un viņas sacīja, ka viņas nevar sasniegt demokrātiju un uh, mieru pasaulē, ja sievietes nesasniegs tādu pašu varu kā vīrieši visās visos sabiedrības slāņos, un es domāju, ka tas pats attiecās uz klimata ietek, klimata pārmaiņu ietekmes samazināšanu. Tas nebūs iespējams, ja mēs ies, neiesaistām sievieti visos procesos. Paldies! Tack så hemskt mycket för det och... Eh, Paldies, turpin priekšstādātājs. Tagad dodu vārdu Rozario Bento Pais, klimata politikas ģenerāldirektorāta pārstāvam, viņš ir strādā nodaļā pielāgošanās pārmaiņam. Paldies, ka uzaicinājāt mūs, lai izteiktos šeit. Man ir, man bija iespēja uzklausīt abus paneļus. Man lūdza izteikties par prezentācijām, bet es skāršu visu pēcpusdienas tēmu klāstu un eh, sasaistīšu šo ar darbu, ko mēs veicam Eiropas un e, nacionālā līmenī. Mēs atzinām, ka attīstības valstīs e, tātad mēs runājam par klimata pārmaiņām, pielāgošanos, mazināšanos un dzimumu līdztiesības jautājumiem attīstības valstīs, attīstības sadarbībā. E, Mēs tagad uh, iekļaujam dzimumu jautājumus politikā, un komisārs ir, iz, ir, komisāri ir vairākus piemērus pieminējusi. Sievietes ir uh, vairāk ietekmē klimata pārmaiņas. Uh, e, Pārasti tas ir klimatu pārmaiņu pielāgošanās pusē, kur dzimumu listalīsības jautājums tiek uh, E, skatīts tālāk, jo, kad mēs runājam par neaizsargātību un visiem šiem piemēriem, kas tika pieminēti, piemēram, Bangleš, Bangladešā vai kas cilvēki pārvietoti, mm, Vietnamā un tā tālāk, Mēs runājam tieši par neaizsargātību, par pielāgošanos klimata pārmaiņām, nevis siltumnīca efektu gāžu samazināšanu, jo mēs runājam par neaizsargātiem cilvēkiem, konkrēti par sievietēm, jo viņas tiek vairāk ietekmētas ar šiem klimata pārmaiņas eh, sekām. Par eh, adaptēšanos klimata pārmaiņām eh, attīstības politika politikas ietvaros mēs darām vairāk tieši dzimumu līdztiesības jautājumos. Vēl mēs dzirdējām par dzimumu dimensiju, kas ir jāiekļauj visās klimata pārmaiņa politikās. Te es gribētu teikt, par adaptāciju es vairāk koncentrēšos uz to iemeslu dēļ, ko es minēju. Eiropā tagad pielāgošanās klimata pārmaiņām ir jauns fails e, klimata pārmaiņās. 20 nu, gadus mums jau ir likumdošana par pielāgošanos, klimata pārmaiņu pakotni pieņem 2008. gadā. Un tagad jau ir trešā mm, fāze ETS eh, emisiju tirzniecības schēmā, bet pielāgojoties klimata pārmaiņām, darbu mēs sākām 2007. gadā ar zaļo grāmatu, kas, mm, jūs jau zināt, tas ir, ir paziņojums, eh, kas uzdod jautājumu, vai mums kaut kas jādara vai nē. Un kādas ir uzdod jautājumu, kādas ir politikas iespējams pēc konsultācijām ar iesaistītajām pusēm, ar Eiropas parlamenta palīdzību, kas atbalsta komisiju ļoti šajā jautājumā. Mēs to at, at, eh, augstu vērtējam. 2009. gadā bija Baltā grāmata par pielāgošanos, kur bija četras galvenās daļas, četri pīlāri, tātad svarīgākie jautājumi, kas būtu jāskata. Uh, Mm, klimata pārmaiņu kontekstā, un dzimumu jautājums jau ir daļa no daudziem jautājumiem, kas ir saistīti ar šiem pīlāriem. Tur ir runa par zināšanu attīstību, par klimata pārmaiņu jautājumu iekļaušanu politikās, trešais. Um, um, tirgu balstītu instrumentu nodrošināt un starptautiskās asociācijas. E, Tātad šīs jautājums jau ir iekļauts šajā te da, argumentācijā, un kad mēs radījām mūsu uh, ieinteresēto pusu, pušu grupu pagā, e, septembrī, mēs ņēmām vērā uh, Eh, to, ka arī šeit jā, mūsu dalībniekiem jāievēro šie dzimuma līdztiesības principi. Eh, stratēģija 2013. gadam, kas seko pēc Baltās grāmatas no 2009. gada, ir e, mūsu mērķis iekļaut dzimumu līdztiesības jautājumus arī šeit. Lai atbildētu uz dažiem jautājumiem, E, tātad mēs strādājam par pielāgošanos. Man e, komisāri jau atbildēja par e, seku mīkstināšanu, es to neatkārtošu. Citi būtiski jautājumi, kas tika šodien skārti. Nepieciešams tas, ka sievietes jāiekļauj lēmumu pieņemšanā, konkrēti arī klimata pārmaiņu jautājumos mm, Mēs esam iesaistīto pušu grupa un mēs esam pārstāvēti. Un Prodīkungs ir viens no eh, deputātiem, kurš vienmēr ir mūsu sanāksmēs. 8. novembrī būs mūsu nākamā sanāksme. Es gribu tikai vēl izteikt dažus komentārus par šo paneli par klimata finansējumu, ko kundze e, šeit e, no Henriha Bola fonda pieminēja. Es tikai gribēju uzsvērt to, ka A UNFCCC tagad Kankūnā ir panākta vienošanās atzīt dzimumu jautājumu, un šis jautājums ir ļoti spēcīgi lobēts, e, lai šis lēmums tiktu pieņemts. Par finanšu jautājumiem, kurus jūs pieminējat, jūs teicāt, ka nepieciešams um, turpināt šo finansējumu piešķiršanu uh, attiecībā uz to, kas tika izslēmts finansējuma ES uh, ap, turpina savas apņemšanās, pilda savus pienākumus saistībā ar ilgtermiņa mērķiem. Uh, tātad 100 uh, eh, miljardi. Un tātad mēs koncentrējamies uz vismazāk attīstītajām valstīm un uz uh, eh, salām. No 10. 12. gada mums ir eh, finansējumi uh, ap saistības, tātad 2,4 miljārdi eiro gado, gadā, vai arī viena trešdaļa no visām industriālajām valstīm. Aliansi, kas eh, strādā tieši ar vismazāk attīstītajām valstīm, viņi eh, iesniedz 200 miljardus eiro. Un no 2007. līdz 2010. gadam 2,5 miljardi klimata pārmaiņu attīstības eh, projektiem. Jā, Mēs esam lielākie ziedotāji, un es gribēju tikai konkrēti pieminēt faktus ar, ar datiem, ka mums ir ilgtermiņa apņemšanās, un mēs šo darbu turpinām. Un visbeidzot, izskanēja aicinājumi, ka vajadzētu vairāk strādāt aktīvāk apvienoto nāciju ietvarā. Tas ir būtiski, jo, jo vairāk mēs samazinām siltumnīca efekta gāzes, jo cilvēki būs mazāk neaizsargāti un mazāk vajadzēs eh, aizsardzīt, nodrošināt mazāk līdzekļus piešķirt. Eiropa bija pirmā, kura ieviesa klimata likumdošanu, jūs jau zinat, Eh, par mūsu 20-20-20 mērķiem. Mēs esam tie, kas ir panākoši Kyoto protokola mērķus. Mēs darām, ko varam. Mm, mēs radām 13% no visām emisijām, un mēs nevaram ietekmēt eh, lielās ekonomikas. Tāpēc mēs rēķinamies ar visu palīdzību, ar Eiroparlamenta palīdzību Mēs esam tie, kas var pārliecināt visus e, tos, kurus vēl vajag e, pārliecināt par to, ka nepieciešams pārmaiņas sabiedrībā. Paldies! Yes, please, if you want to respond. Jā, lūdzu, ja vēlties atbildēt. Paldies! Ļoti īsi par finansējumu. Es gribu vēlreiz norādīt, ka nav runa tikai par finansējumu kvantitāti, bet arī kvalitāti. Un uz ES līdzekļiem attiecinot, jo vairāk tiek, tiek piešķirti līdzekļi mīkstināšanai, seku mīkstināšanai, nevis tik daudz eh, citiem projektiem. Ir arī trūkst ES izpratnes par to, kas ir papildu finansējums fin klimatu jomā. Uh, Jā, katra valsts izmanto savu definīciju, kas ļoti atšķiras, un tāpēc es, protams, apņemas un dara kaut ko, bet vēl varētu darīt vairāk, lai pielāgošanās tiktu vienlīdzīgi finansēta vai pat vairāk um, jo tas mums startautiskā līmenī joprojām ir ļoti daudz ko tur darīt un līdzekļu trūkst, ja mēs runājam par klimatu pārmaiņu instrumentiem. Par GCE, par globālo klimatu pārmaiņu aliansi, es neesmu eksperti. Es tikai varu pastāstīt to, ko es esmu lasījusi. Daudzas uh, e, fokusa jomas um, e, skār tieši nabadzīgākās valstis teiksim, pielāgošanās klimata pārmaiņām, kā emisiju samazināšana no meža izciršanas, kā klimata eh, pārmaiņu iekļaušana, strādāt pie nab nabadzības izskaušanas. Bet man liekas, ka alianse neatsaucas uz eh, dzimumu jautājumiem. Es skatījos paziņojumu no 2007. gada par aliansi. Tur vienreiz ir pieminētas sievietes kā neaizsargētās grupas. Un atkal atzīst to, ka sievietes ir neaizsargātas, tā ir viena, pu, viena daļa, bet ar to nepietiek. Un tālāk e, ieviešanas eh, grafikā no 2008. gada ir atsauce uz sadarbības darbību, bet tur nebija pieminētas sievietes vai cilvēktiesības. Un es domāju, ka šī te ir tieši šī te pārdomāšana eh, par to, ka mums ir tas, kas mums nepieciešams finansējuma instrumentos. Paldies! Thank you very much. Paldies, paldies par jūsu komentāriem. Ļoti īsi par finansējumu kvalitāti. Es tikai gribēju teikt, es varu runāt tikai Eiropas komisijas vārdā, jo to es pārstāvu. Es nevaru runāt par dalību valstu vārdā, jo viņi, mums ir subsidiaritātes princips un komisijai nav šeit kompetences un dalību valstis pieņem lēmumus. No Eiropas komisijas viedokļas var teikt, ir tieši tas, ka mums ir 50% adaptācija, 50% seku uh, mīkstināšanai. Visi fun, fondi, ko piešķēra Eiropas Savienības, ir jauni finansējuma avoti Es domāju, ka varbūt jūs varat tieši vērsties pie dalībniekiem, jo šeit deputāti pārstāv savas valstis. E, par aliansi runājot, es atzīstu un apstiprinu, e, es kolēģiem arī noteikti pateikšu e, iegūto informāciju, bet alianse ir domāta vismazāk attīstītajām valstīm. Protams, ir jārunā par neaizsargātajām grupām, un sievietes ir tieši tā lielākā daļa, eh, ko ietekmē finansējums, kuru mēs piešķiram, jo mēs koncentrējamies uz visneaizsargātākajām, nabadzīgākajām valstīm un salu valstīm. Sievietes, un kā jūs teicāt, ir tās, kuras visvairāk ietekmē klimata pārmaiņas. Netieši Jā, es ņemu vērā jūsu informāciju un es nodošu to saviem eh, kolēģiem. Paldies. Ok. Labi. Turpin priekšstādātājs. Vairāk komentāru nav. När ordet fritt i allmänhet, eh, att eh, om det någon... Labi, tad ehm, es vēršos pie deputātiem. Vai vēl ir kādi jautājumi, komentāri no jūsu puses? no zāles kāds jālūdzu. Jā, mani sauc Ansnīk. Es esmu no Flora NVO. Mēs esam e, ekspertu tīklis ilgspējīgas ekonomikas un klimata pārmaiņu jomā. Un ja paraugāties uz klimata pārmaiņām kā zināma industriālā un ekonomiskā modeļa sekām. Es saprotu, ka cēlonis ir šis e, ekonomikas un industriālās attīstības modelis, kas arī izraisa piesārņojumu, un tad e, šīs upes iztekā jūs redzat sievietes, kas ir upuri, bet sievietes tiek arī atainotas kā uh, aktīvistes, kā tās, kas var kompensēt negatīvās sekas. Pietikainens kundze, jūs, kas, kas esat ēnu referenti, tikai jūsu runā es dzirdēju kaut ko par industriālā un ekonomiskā modeļa statistikas datiem. Tā arī atainojas, ka sievietes ir upuri, jo viņām nav iespējas ietekmēt uh, sabiedrības ekonomisko struktūru, nu, viņas tiek, mm, izrādās šai gadiem nav risinātājs, viņas ir tikai tādā kā upuru lomā. Un es gribētu ierosināt, pie tā strādā tieši man nevalstiskā organizācija, izveidot citas struktūras, ne tikai klimata pārmaiņiem, bet arī sociālajām problēmām, finanšu problēmām. Visi tie ir ekonomiskās un industriālās attīstības modeļa simptomi. Ja vīrieši nedrīkst rūpēties par savām. Mm, par savu nākošo paudzi, tad tā ir kļūda arī struktūrāli sistēmiskā līmenī. Es nezinu, kā mēs varētu uzdot šo jautājumu, taču vai arī Eiropas parlamentā pastāv bažas izpētīt, no kurienes nāk šīs problēmas, kas ir cēlons visām šīm finanšu, ekonomikas un klimata pārmaiņu problēmām. Paldies! Jag är inte riktigt säker på eh, vem det är som... Es neesmu gluži pārliecināts, saka eh, priekšstādātājs, vai mēs varam rast atbildi, vai kurš vēl sniegt atbildi. Kurš eh, lūdzu brīvi varat izvēlēties? Mm, es pat esmu studējusi ekonomiku, man šīs diskusijas labi pazīstams. Man patīk Heizela Hendela darbi, un tur pastāv vesels debats par to, kā veidot ekonomisku koncepciju, un e, kurš no tā var gūt labumu, un kas paredzētais, kāds ir paredzētās sekas rezultāts. Nu, katrā ziņā es iestājos par šādu veidu debatēm un izpratni. Bet tad no otras puses šis jautājums mazliet atšķirīgs, vai mēs gūtu uh, labumu izmantojot šādu pieju industrijas griezumā, nu tā nav īpaši tradicionāla pieeja. Nu, tad es to varētu atstāt referentziņā, kā mēs varētu to iekļaut vispārējā ekonomikas modelī, nu tā tad raudzīties, kā ekonomika vispār ir veidota. Vai vēl kāds grib izteikties? Lūdzu. Paldies par jūsu komentāru, jo es uzskatu, ka ir būtiski paraudzīties arī uz visu problēmu galveno cēloni. Es domāju, ka Rio plus 20 diskusijas pastāv liela iespēja saistībā ar tā saucamajām zaļajām ekonomikām, zaļo ekonomiku. Kāda veida ekonomika, kāda veida sabiedrība mēs gribam piedzīvot? Ir dzirdēta kritika no holistiskākas pieejas, kā tika minēts šeit iepriekš. Šāda veida kritika ir nepieciešama, taču tās pietrūks, jo vēl ar vienu uh, viss koncentrējas ap tehnoloģiskiem risinājumiem. Paldies! Thank you, uh, Mrs. Paldies, Tomsons kundze. Jā, es tikai gribēju piebilst šīm diskusijām par zaļo izaugsmu Eiropā, zaļo ekonomiku Eiropā. Es esmu secinājusi, ka patiesībā šeit nav skatīts dzimumu jautājums. Pat labam 18% zaļaju, zaļo darbu vidē, zaļajā ekonomikā tiek īstenot no darbu, no vīriešu puses. Līdz ar to es esmu izlēmusi, ka es cīnīšos par to, ka mums nevajadzētu tērēt nodokļu maksātāju naudu, jeb kādās investīcijās no Eiropas parlamenta Eh, tad, ja Eiropas parlaments nav pārliecināts par to, ka tiks veidos darbvietas arī sievietēm, jo mums jāizmanto šī krīze kā soli, kā solis dzimumu segregācijas eh, novēršanai, izskaušanai. Tas ir svarīgi darba tirgumu. Un tāpēc Eiropas parlamentam jānāk lajā ar politiku šai jomā. Un vakar manā valstī, dalību valstī, tika izplatīts ziņojums no arotbiedrības. Tajā tika minēts, ka jaunas meitenes, kas strādā būvniecības nozarē, nevar gūt eh, prakses vietu, jo viņām tiek tā liekta, tāpēc, ka tās ir sievietes. Protams, ka šāda situācija nav pieņemama. Tas ir ļoti svarīgi, un tāpēc mēs skatāmies uz iespējām sniegt sievietēm zaļas darba vietas, un mēs uz to raugāmies arī no globālā viedokļa. Es patiesumā esmu tikusies ar arotbiedrību San Paulu Brazīlijā šogad, un arī arotbiedrības pārstāvja man sacīja, ka šogad tiek veidot projekti ar pārstāvjiem no Spānijas un Vācijas. Uh, saistībā ar koncepciju sievieti un zaļajās darba vietas. Ļoti svarīgi mums tam pievērst uzmanību, runājot par zaļo izaugsmu un ekonomiku. Thank you, and I give the floor to... Paldies, un tagad vārds pietekainens kundzei. Es teikšos pavisam īsi, īsa reakcija ref, uz referents sacīto, jo ir divas paradigmas ekonomikā. Nu, patiesībā miljoniem tāda ir divas galvenie, divi galvenie domāšanas virzieni Tātad neier, viena būtu neierobežota izaugsme, un tad nekas nebūtu ierobežots. Un tad ir otra paradigma. Tā pamatojas uz ciklisku ekonomiskās attīstības un resursu izmantojuma par uh, skatījumu. Un tad tie ir galvenie faktori ekonomika. Un man šķiet, ka tieši šī otrā pieeja mūsdienās tikt uzskatām par tradicionālo, to mēs varētu attainot ziņojumā un sasaistīt ar resursiem, internalizējot izmaksu un, un resursu ceļa kārti, kas tiks izstrādāta komitejā. Tad šādi mēs varētu sasaistīt šīs diskusijas, ja mums tad būtu jādara. Paldies! Mm. No, no Šķiet, ka neviens citu roku nes redzējis. Nu, tādā gadījumā turpin priekšsādātājs. Došu vārdu Kilnīlsenas kundzei noslēguma piezīmēm. Lūdzu. Iespēja. Pirmkārt, es vēlētos pateikt visiem par to, tiem, kas šeit uzstādās. Un um, Runājot par uh, punktu, ko mēs tikko pieminējām, es vēlējos pateikt cilvēkiem, kas uh, nebija uz sākumu komisāra tieši pieminēja šo jautājumu sievietes zaļajā ekonomikā, nodarbinātībā un tam līdzīgi. Mums vēl tiešām ir kaut kas, uz ko tiekties. Un, un um, pašā noslēgumā Es gribētu teikt, ka mūsu gadsimta izaicinājums ir cīņa pret klimatu pārmaiņām, un šīs izaicinājums mēs nevaram cīnīties pret šo izaicinājumu. Ja tu tajā nepiedalīsies 53% planētas iedzīvotāji, kas ir sievietes, tas ir ļoti liels uzdevums, un es esmu pārliecināta, uh, ka bez sieviešu dalības, kas ir vairāk nekā pusi planētas iedzīvotāju, mēs vienkārši cietīsim fiasko. Un tāpēc ir nepieciešams panākt, lai sievietes piedalās. Un es pilnīgi piekrītu, ka viņas nav tikai upuri, pat ja mēs varam pārliecināties par to, ka diezgan bieži, varbūt pārāk bieži, uh, Sievietes dabas katastrofu gadījumos tiešām ir galvenie upuri, taču, kā jau Vangarīma tai pierādīja, un citas sievietes ar savām kustībām ko viņas ir dibinājušas, ir parādījušas, ka viņas spēja paņemt grožus savās rokās un jau arī piedāvāt zināmu daļu risinājumu. Tas nozīmē, ka sieviešu iesaistīšana mums ļoti palīdz. Es jau pirms brīža pieminēju vairākus piemērus. Mums ir jāuzklausa sievietes, jo tādā veidā mēs varam paplašināt savu apvārsni un um, gūt mm, jaunas idejas. Bez tam tad, kad e, mēs sakām, ka mēs strādāsim šādā aspektā, tad ir, mēs vienmēr sastāvam cilvēkus, kas mums saka, nē, nu, galvenais ir klimata pārmaiņas, sieviešu tiesības pēc tam. Nu, tas viss jau ir zināma dziesma. Un Jo tas ir kā jebkurā revolūcijā. Pa priekš taisīsim revolūciju un par sievietēm uztrauksimies pēc tam, bet nu mēs nevaram tik galā ar šo problēmu bez sievietēm, jo kad tad būs šis pēc tam, kad tas pēc tam sākās. Un ir pilnīgi noteikti jāsaprot, ka šis izaicinājums cilvēcei ir ļoti liels, un te kāds pieminēja sievietes Āfrikā. Jo tiešām sievietes nodarbojas ar lauksaimniecību Āfrikā, un viņas saprot, kāda ir problēma. Un es gribētu teikt, ka sieviešu iesaistīšana nav nekāds šķērslis cīņai pret klimata pārmaiņām. Tā ir iespēja, iespēja mainīt patērēšanas uzvedību, piedāvāt konkrētus risinājumus šajās debatēs, kas bieži vien šķiet notiekošas kaut kur tālu. Un visbeidzot, tā ir iespēja cīnīties pret vienu no izplatītākajām diskriminācijām, un tā ir arī viena no senākajām diskriminācijām un balstās uz dzimumu pamata. Mums vajadzētu uh, noraidīt vienkāršotas pieejas un gatavas atbildes, mums ir vienlaicīgi jāstrādā pie tā, lai sievietes visos līmeņos tiktu pārstāvētas lielākā mērā visās instancēs. Man liekas, ka tas ir vienkārši pamatu pamats. Es Nesaku, ka sievietēm ir jābūt tikpat daudz kā vīriešiem, jo ja tas man liekas pilnīgi neiespējami, bet, nu, vismaz uz to mums ir jātiecās. Un otrām kārtām ir jāatrod instrumenti. Mums ir nepieciešama ievākt datus pa dzimumiem, ja tiek veikti kaut kādi pētījumi Un arī ir jākonsultējās ar sievietēm dažādu pārrunu laikā un plānojot visādas darbības. Nu, man tas, kā sieviešu komisijas pārstāvēja, liekas kaut kas pilnīgi dabisks, bet mums vēl pie tā ir jāpiestrādā. Es jau minēju vairākus praktiskus konkrētus piemērus un droši vien neminēšu vairāk neko, jo mums tiešām ir eh, jāpatur dzimuma perspektīva prātā. Un pirms es dodos prom, es vēlētos uzstāt uz šiem diviem aspektiem, kas izriet no šīs noklausīšanās mums ir jāsaprot, ka sieviešu iesaistīšana cīņā pret klimata pārmaiņām ir nevis šķērslis, bet iespēja. Un man ir pilnīgi skaidrs, ka bez sievietēm mēs nespēsim sasniegt mērķus, kurus sev esam izvirzējuši. Protams, mums ir jādarbojās visos līmeņos, vietējā, reģionālā, dalība valsts līmenī, it visur. Un pašā noslēgumā ar jūsu atļauju es jums gribētu izlasīt, ko teica Dienvidā Afrikas iekšlietu ministre, kas būs Durbanas COP17 priekšsēdētā. Viņa teica, mēs nevaram turpināt uh, aplaudēt ar vienu roku vai iet ar vienu kāju. Man šķiet, ka tas ir pilnīgi skaidrs, un ar tieši tā es arī saprotu lietu. Vēl ar jūsu atļauju es vēlētos pateikt eh, cilvēkiem, eh, kas ir ieinteresēti šajā jautājumā, jau rīt Briselē būs. Eh, mm, darbnīca, kur tiks runāt par šādiem jautājumiem, tad rītā no deviņiem būs iespēja ar mūsu eh, referentiem par to parunāt, un jūs varat pierakstīties ārpusē pie durvīm. Lielas paldies, turpina priekšsādātājs. Paldies, paldies tiešām. Nu, tagad pavisam īsi. Es domāju, ka šie jautājumi mūs interesē visus. Un tad es personīgi domāju, kā mums ir jāmaina veids, kā mēs dzīvojam. Tā ir tiesa, ka vīrieši ar lielākām grūtībām maina savu dzīvesveidu nekā sievietes, jo mainīt dzīvesveidu tas bieži vien nozīmē kaut ko zaudēt, bet tā nav taisnība. Es jums sniegšu piemēru. Um, ja kādam tiktu teikts, nu, tu uh, parlamentā esi tikai divas nedēļas, un tagad tev ir jāmaina dzīvesveids. Jums būs jāsamazina parlamenta sanāksmes par 50%, tad būs jautājums, vai es tā jutīšos labāk. Es nezinu, man būs iespējas, ka mana dzīves kvalitāte neuzlabojās, un tāpēc būtu jāatzīst, ka samazināt sanāksmes skaitu gan arī neiespējami. un mums ir jāizdara ļoti svarīgi secinājumi. Ir eh, būtiski atzīmēt, ka dažādās valstīs ir nepieciešams iesaistīties gan vietējā, gan pašvaldību līmenī. Tas nozīmē, ka ir jāstrādā visiem kopā sabiedriskā transporta sektorā, uz ceļa, visur, kur mēs varam mainīt savu dzīvesveidu. Sieviete nav tikai upuris, viņai ir jābūt risinājuma daļai. Vīrietis nevar visu izlemt. Mums ir jāņem vērā statistika, mums ir jāņem vērā, kāda ir ietekme uz apkārtējo vidi. Jā, iespējams, mums ir jāizvirza. E, jauni mērķi. Tagad es vēlētos pateikt visiem ekspertiem. Viņi jums deva diezgan vērtīgu ieskatu šādos jautājumos. Mēs to ņemsim vērā nākotnē. Paldies visiem! Mēs pateicamies arī ēnu referentiem. Kīlas Nīlsonas kundzei. Liels paldies par jūsu viedokli, paldies arī komisijai. Es gribētu pateikties arī sekretariātam, kurš norganizēja šo konferenci. Un tiešām, ziniet, tādu konferenci uzorganizēt nemaz nav tik vienkārši. Un es gribētu arī pateikties uh, visiem tulkiem, kas ir labi pastrādājuši šodien. Paldies, priekšsādātāja kungs, arī no tulku puses tikai pateicoties tulkiem, mēs varam izteikties savā valodā, un es pateicos visiem, kas piedalījās šajā konferencē. Sanāksme ir beigusies.